jautājums, kuriem nodara, norādīja Aukenes kundze un uz kuriem padaļai atbildēja Spānijas tiesības sargs. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka arī šajā sanāksmē šeit ir klāt lūgumrakstu iesniedzēji. Viņi paši varēja at, pastāstīt par, par gadījumiem, kad viņu pamatotās tiesības uz īpašumu tika liektas un plenārsēdē parlaments arī ir balsojis. Uh, par, eh, par šādu dokumentu, ka pilsoņiem ir tiesības uz īpašumu. Tātad parlamentam šis jautājums ir ļoti būtisks. Taču mēs kā parlaments neesam tiesa, mēs neesam izpildvara. Mēs nevaram uh, lemt daudzas lietas, par kurām mūsu lūguma raksta iesniedzēja lūdzu. Mēs esam uh, demokrātiskas uh, ietekmes nesēji, un mēs varam iesaistīt citas puses, lai logumrakstu iesniedzēji panāktu savu sūdzību apmierinošu izpildi. Tas ir mūsu galvenais darbs, un es domāju, es eh, esmu tikpat interesēts kā pārējie uzzināt, kā mani kolēģi risina līdzīgus ar pamatīsībām saistītus jautājumus. Paldies! Mm. Lielas paldies, turpina priekšstādātais. Tagad došu vārdu, lai būtu pietiekuši daudz laika viedokļu apmaiņai, Sabīnai Hakšpīlei. Viņa pārstāv Eiropas Savienības eh, tiesu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Is... Nav tādas kategorijas pamattiesī, kā pati, pamattiesību sūdzības Eiropas Savienības tiesā. Varbūt tas ir pārsteidzoši, bet es paskaidrošu. Lisabonas līgums ir iekļāvis pamattiesību hartu no līgumos, bet nav radītas specifiskas tiesības lai ieviestu pamatiesību hārtu. Tas atšķiras no tā, kas notiek ar subsidiaritātes principu, kur mm, ir šādas ieviešanas tiesības. Nevienas ne, nevar šādas pamatiesību sūdzības iesniegt Eiropas Savienības tiesā. Uh, Eiropas Savienības tiesa, vispārējā tiesa un cildienesta tiesa. Pilnvaras ir skaidri noteiktas līgumā un tiesu statūtos, lai risinātu pa pamatiesību sūdzību, jābūt ir lietai kas ir attiecīgās tiesas jurisdikcijā, kas attiec uz pamatiesībām, konkrēti gadījumu ir tādi, kas skar lūgumus eh, pirmstiesas spriedumiem, nolēmumiem. Nacionālās tiesas var uzdot jautājumus Eiropas tiesai par Eiropas Savienības likumdošanas interpretāciju un par spēkā esamību likumdošanas aktiem. Šie te pirmstiesas nolēmumi E, bija tāds paraugs tām pārējām, kas tika pieminēta šodien e, no rīta. Šī te ir saikne starp pamattiesību garantijām, ko garantē harta, kas ir saistoši ES institūcijām, bet arī dalību valstīm, kad tās piemēro Eiropas likumdošanu. Un, ja pie, tiek piemērots ēs likums eh, dalību valstīs, tad ir jāvērš nacionālās tiesās, bet lai zinātu, kā interpretēt hartu šādos gadījumos, nacionālās tiesas var prasīt nolēmumus Eiropas tiesā. Cits eh, svarīgs aspekts Eiropas Savienības tiesas jurisdikcijā ir, ir tās, ka individi var vērsties ES institūcijās. Bet, kā jūs zināt, šī te tiešā pilsoņa piekļuve ES institūcijām diezgan sašaurināta, jo ES likums vairākumā gadījumu attiecas, tiek attiecināts uz pilsoņiem caur nacionālām iestādēm, nevis pašām ES institūcijām. Ja ir lieta un tur parādās pamatiesība jautājums, katra no Eiropas Savienības tiesām, protams, skata, vai harta tiek piemērota, un ja jā, tad interpretē vai piemēro eh, hartas noteikumus. Visbiežāk tas notiek tad, ja ir eh, lietas, kur, kuras nav pašas par sevi pa, pamatiesība prasības. Piemēram, ja vajag atcelt lēmumus vai regulas, ko institūcijas pieņēmušas, tad ir lūgums eh, par pārkāpumu attiecībā uz pie, piemērošanu un tādā lietā, protams, atbilstība pamattiesībām tiks skatīta, ja tāds uh, jautājums radīsies. Now, as Mr. Nimitz pointed out, Kā jau te Nemeca kungs no rīta teica, tiesām ir īpaša e, procedūra, kā tās skata lietas. Rīcība, ko viņi var uzsākt, ir skaidri noteikta. Viņi pieņem vai nu lēmumus, vai e, orderus izdoda, un viņu lēmumiem ir spēcīgas sekas. Viņi var atcelt uh, aktus vai rīcības, ko ir veikušas institūcijas viņu rīkojums var ieviest interpretācija pār Eiropas Savienības likuma normām un pamatiesību hartu ir saistošs nacionālajai tiesai, kas uzdeva jautājumu. Tāpēc E, piekritības e, princips nozīmē, ka jābūt skaidri noteiktai jurisdikcija un ka e, nevar neko citu lemt par lietu. Ja lieta ir, cā, ir iesniegta un ir jurisdikcija. Ja harta tiek piemērota, tad tiesa skatās, izpēt šo lietu un pielieto hartu. Ja nav jurisdikcijas kādā lietā, tad tiesa izdod nolēmumu, to nosaukt, dodot eh, lēmumu un arī skaidrojumu. Eh, parasti tie bija gadījumi, kad Nacionālās tiesas vērsās, eh, pre, lai saņemtu prejudiciālus nolēmumus. Uh, Tas bija situācijas, kad bija ār, kas bija ārpusējas e likumdošanas. Un es gribu atgādināt to, ko te Zauro kungs šorīt teica par to, ka nepieciešams atrasties līgumu ietvaros, kas ir saistīts ar ES likumdošanas normu piemērošanu. kad ēs likumdošanas aptvērums, ja lieta ir ārpus ēs likumdošanas, tad tiesai nav jurisdikcijas, lai interpretētu uh, pamatiesību hartu. Tādā gadījumā tiesa nu, uzskaita iemeslus, kāpēc tā nevar skatīt lietu. Tātad vai nu tiesa pasaka, kāpēc tā neskatīs lietu, vai arī tā atbild uz jautājumiem, kas tai uzdoti, ja tai ir jurisdikcija. Un nekur tālāk arī mēs netiekam, jo ir jāsniedz nevis juridiskais padoms, bet um, palīdzība. Trīs, visas trīs tiesas tām nav nekādu norādījumu par kaut kādiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Ja mēs nerunājam par lietām, tad trīs tiesas saņem daudzas vēstules un ēpastus no pilsoņiem, kur tiek skatīti jautājumi par visvisādām tēmām, un tā skaitā arī mm, pamatiesību jautājumus. Uh, Parasti šīs vēstules e, parasti tiek atbildētas, tas ir saprotams, un parasti tā ir diezgan relatīvi standarta, standartizēta vēstule, kur tika izskaidrota, kāda ir tiesas jurisdikcija, un paskaidrojot, kāpēc tiesa nevar skatīt šādu iesniegumu. Reizēm, ja kad lieta ir diezgan vienkārša, varbūt norādījums, ka varbūt ir jāvēršas kaut kur citur, bet nav tādas simē, sistemātiskas uh, novirzīšanas šādos gadījumos. Paldies! Lielas paldies par šo izklāstu! Un tagad es došu vārdu Viktoru Viktoram Soloveičikam. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pamattiesība arhitektūrā Eiropā. Maz šaubu, ka Eiropas cilvēktiesu tiesa ir tiesu iestāde, kurai vislielākā jurisdikcija gan geogrāfiski, jo tā ietver 47 dalībvalstis, bet arī piemērošanas jomā teiksim, Eiropas eh, cilvēktiesību konvenciju. Konvencijas piemērošana nav ierobežota eh, kaut kādā juridiskā kārtībā. Ja es izmantotu kādu no piemērumiem, kas ir pie komisijas paziņojuma, kur tika teikts, ka, ka krimināla procesa sāku vai nāt, īpašuma atgūšanas, jeb atjaunošanas gadījumi nav iekļauti hartā, tieši tur um, tiek piemērota Eiropas cilvēktiesību eh, konvencija, un arī tiesa tur ir izteikusies ar saviem spriedumiem. Tāpat laikā tiesas jurisdikcija ir ierobežota, uh, Tur nav vairākas tiesību kategorijas iekļautas. Mm, tā skata tikai to, kas ir skaita valstu iestādes, nevis privātās iestādes. Un tā nespriež par starptautiskām institūcijām. Un pašlaik tā, eh, tā nestrādā pie ES institūcijiem, jo pagaidām Eiropas Savienība nav E, dalībniece. Ja man ļoti īsi jādod priekšstats par tām jomām, kur konvencija un harta var tikt piemērotas un citas jomas, tad varbūt rast, nu, es varētu dot šādu ainu. Ja ir pamattiesība jautājums Eiropā, mēs vaicājam, kurš ir kompetentais tiesnesis Varbūt mēs varam uh, atšķirt trīs situācijas. Pirmā, ES likumdošana netiek piemērota, un te nacionālās iestādes un tiesas ir kompetentes. Un ja Eiropas konvencija šeit var būt piemērota pēc nacionālajiem līdzekļiem, var iesniegt prasību Strasbūras tiesā. Tā ir viena iespēja. Tad ir jomas, kur ēs likumdošana tiek piemērota. Un ja mums ir ēs iestāžu rīcība, kur ir iespējams patiešo vērsties pie e Eiropas Savienības tiesā, tad tieši šī tiesa būtu kompetentā, lai uh, varētu risināt pamatiesības strītu, strīdu. E, var piemērot arī hartu, bet, kā zināt, harta ir jāinterpretē saskaņā ar Eiropas e, konvenciju un tiesas praksi. Pašlaik tās arī ir visas iespējas. E, varbūt vēlāk Eiropas Savienība pievienosies konvencijai, tad būs iespējams uh, Eh, kontroli nodrošināt no Strasbūras tiesas. Cita joma, kur darbojas dalību valstu tiesas, kā, kuras pielieto ES likumdošanu, tad procedūra būtu tāda, ka notiek nacionāla līmeņa strīda risinājums, jeb izmeklēšana un nacionālā tiesa Tā jāpiemēro līdz ar ES normām arī harta un Eiropas cilvēktiesība konvencija. Tad pastāv iespēja šajā procedūru m, mm, saņemt m, mm, nolēmumu, kur tiesa var dot savu interpretāciju par ES likumdošanu, un visbeidzot ir Nacionālās tiesas spriedums. Uh, Vēl ir iespēja, ja pieteicējs nav apmierināts, tad var pārsūdzēt spriedumu Strasbūras tiesām. Tā ir kopējā aina, ja man jāapraksta jomas, kas skar kompetenci un kompetences aptvērumu Eiropas cilvēku tiesību tiesā un Eiropas tiesā. Varbūt konkrētāk par problēmām, kas mm, tiek skatīts šajā seminārā, kā cilvēktiesība tiesa rīkojas ar pieteikumiem, kas ir ārpus tās kompetences. Cilvēktiesība tiesa saņem ļoti daudz pieteikumu. 2010. gada 61 300 pieteikumu un tagad apmēram 140 tūkstoši lietu ir atvērtas. Jūs saprotat, ka tiesai ļoti efektīvi jāstrādā. Cik bieži torse saņem uh, sūdzības, kas neietilpst kompetence 2010. gadā 13% bija nepieņemams sūdzības, 10% no visām lietām tiek noraidīti kā ārpus, esoši kompeten ārpus komp kompetencija esoši. Reizēm tur iemesls ir tas, ka nav vēl izmēģināta visi līdzekļi nacionālā līmenī. Protams, šie cipari ir relatīvi, jo tur mēs runājam par situāciju, kad visas šīs te lietas, kas ir paziņotas par nepieņemamām, ir ārpus kompetences. E, dažreiz atšķiras iemesls, kāpēc e, tiesa, kāpēc mm, sūdzība nav pieņemta. Varbūt nevienmēr var tik precīzi saskaitīt, bet vispārīgi skatoties uz tiesas praksi, var izdarīt divus secinājumus. Viens ir tāds, ka ir neskaidrību par tiesas kompetenci par konvencijas normu pielūtošanas aptvērumu, bet tas nav galvenais iemesls, kāpēc notiek atteikumi. Viena problēma ir tas, ka vismaz daļēji tas ir saistīts kompetences aptvērums nav ierobežots vienā juridiskajā hierarhijā. Un vēl pilsoņi lūdz lemt par nacionāla līmeņa jautājumu, kur dalība valsts e, kur dalība valsts nespēja rīkoties. Es cenšos noskaidrot, cik bieži e, kāds vērš pret ES institūcijām. Es nevaru dot precīzus ciparus, bet vispārīgi runājot, šī nav galvenā problēma. E, Pilsoņi un juristi parasti zina, ka Strasbūras tosa nav tas pareizais ceļš šādā gadījumā, bet mēs saņemam pieteikumus, kur e, cilvēks sūdzas par nacionāliem lēmumiem un nacionālā likuma piemērošanu un arī par e, to, kā eh, sūdzas par to, kā eh, tiek piemērots ES likums. Interesanti varbūt paskatīties vēsturē, konvencijas mehānismā. 90. gados Austrumēropas valstis pievienojas Eiropas padomēji un konvencijai. Līdz ar to šiem pilsoņiem radās jauna tiesība aizsardzības līdzekļi. Pirms tam, protams, bija nacionālie līdzekļi un reizēm var iesniegt arī e, apvienotajās nācijās sūdzības. Nu, un kad viņi pievienojās e, konvencijai, tad radās jauna iespēja, ko var teikt par, to pašu var teikt par situāciju pēc hartas pieņemšanas. Vienmēr paiet vairāki gadi pēc pies, iestāšanās kad eh, zināšanas par procedūrām, par ierobežojumiem nav tik ļoti labi pieejami un ir mazāk sūdzību un eh, ļoti daudz sūdzības nav pieņemams. Bet vēlāk eh, notiek attīstība. Tomēr grūti noteikt skaidrs tendence šajā ziņā. what is, uh, uh, what is the court doing? Ko tiesa dara, lai atbildētu uz to, ka nepieciešama skaidrība par kompetenci pamatiesību jomā. Protams, tiesa ir mm, tie, tāda iestāde, kas, kas skata pieteikumus un e, iemesli, ko tie iekļauj šajos spriedumos, eh, viņi nevar īsti varbūt nevienmēr palīdzēt mm, tiem, kas iesniedz sūdzības, bet eh, mēs varam informēt cilvēkus, mēs atbalstām publikācijas, informācijas izplatīšanu un apmācību juristiem un ierēģiem dalību valstīs tiesa uh, nopublicēja vadlīnijas par pieņemamību un uh, speciāli saka, ka tas ir ļoti noderīgi, lai uzzinotu par kompetences ierobežojumiem uh, nākotnē. Paredzams, ka mēs mājaslapā izviedosim tādu kā pārbaudas sarakstu par pieņemamību, kur ideja ir tāda, ka mēs gribam uh, Eh, lai eh, pieteicēji izskata eh, vairākus punktus, lai zinātu, kur īsti viņiem jāiesniedz sūdzība. Un, ja viņi atbild at, mm, apstiprinoši, tad iespējams, ka viņi nonāks līdz Strasbūras tiesai. Daudzus gadus mm, bijusi Eiropas cilvēktiesību komisija informēja pat tieši pieteicējus, kad viņi vērsās uh, tiesām, ka lieta varbūt arī netiks pieņemta un reizēm pat uh, pateica, ka citas iestādes varētu būt kompetentas, bet tā kā tiesai ir trūkst resursu, un uh, pieauga lietu skaits, tad šī praksa tika pārtraukta. Uh, jauns eh, rīks, šis te pārbaudas saraksts un vadlīnijas par pieņemamību ir tie instrumenti, kas tagad darbojas. Eiropas padomjas eh, komiteja, kom, dažāda veida komitejas, cilvēktiesību komiteja, piemēram, kas neskata sūdzības, tomēr saņem daudz vēstuļi Un viņi turpina atbildēt eh, cilvēkiem, kuri, kuru mm, sūdzības netiek skatītas, un eh, viņi mm, pasaka, kura būtu īstā iestāde. Bet kas netiek darīts tādos gadījums, ir tieša pārnosūtīšana no vienas iestādes uz otru. Eh, varbūt izņemot, kad Eiropas padome saņem vēstules par eh, lietu izbeigšanu tiesām, jo šī te pārvirzīšana reizēm rada problēmas, eh, jo tad var rasties pāragrs lēmums par pieņemamību. Teiksim, komiteja par spīdzināšanas eh, prevenciju, tur ir speciāli konfidenciālitātes noteikumi, Un viņi uzskata, ka cietumnieki, kas raksta, viņi nedrīkst riskēt ar to, ka kādas trešās puses izlas viņa vēstules. Un, un tāpēc iesaka viņiem vērsties tieši citās institūcijās. Tā tad mehānismi tāda nav, kad automātiski tiek novirzītas šīs te sūdzības. Es domāju, ka būtu vērā ņemam, būtu jāņem vērā šādi aspekti. Un noslēgumā es tikai gribu pateikt dažus vārdus par komunikāciju, par saziņu, par uh, pamatiesību arhitektūru, ja tā drīkst teikt. Eh, drīkst teikt. Man šķiet svarīgi, ka, kad mēs sazināmies mm, par iespējām, iespējām un iestādēm, kurām ir kompetence, uh, tad mūsu mērķis ir noteikti, vai hārta tiek piemērota. Es domāju, ka šāda saziņa vienmēr jāorganizē, ņemot vērā visi kopainu, jāskata visas nacionālā likumdošanas un Eiropas cilvēktiesību konvencijas iespējas. Un šis te vēstījums ir tāds, ka saskaņā ar hartu varbūt nav tiesību bet toties ir citi ceļi. Paldies! These, uh... Liels paldies par šo prezentāciju, turpina priekšstādātājs, un es jau tagad uh, esmu uzklausījis dažas interesantas idejas, piemēram, par šo pieņemamības uh, pārbaudas sarakstu. Tagad došu vārdu Lotarsvī kungam Viņš ir Eiropas datu biroja uzraugs. Liels paldies, ka aicinājāt mūsu organizāciju uz šo ļoti svarīgo semināru. Es gribētu atgādināt, ka mēs pastāvām tikai kopš 2004. gada. EDPS nodibināja regula 44, 31 un sistēmu uzraugu norīko parlaments un padome kopā uz pieciem gadu, gadiem. Un personāls šeit Briselē ir apmēram 50 cilvēki. Galvenais uzrauga uzdevums, citējot eh, regula, ir pamattiesību un pamatbrīvību nodrošināšana attiecībā uz fiziskām personām, jo īpaši tiesības uz privātumu saistībā ar Eiropas Savienības iestādēm uh, un organizācijām. Protams, mēs varam pārbaudīt, vai šīs pamatiesības un pamatbrīvības tiek ievērotas saistībā ar privāto datu apstrādi. Tātad mēs neaprobežojamies eh, tikai ar eh, pamatiesību ievērošanu attiecībā uz datu pārstrādi, tas ir atrodams 16. līguma par Eiropas Savienības darbību pantā. Mēs Mums ir kompetences par datu, eh, datu aizsardzības eh, jomā, un te mēs varam pārbaudīt vai tiesības uz labu administrāciju vai uz mm, privātumu tiek ievērot Uh, ievērotas no Eiropas Savienības iestāžu puses. Kā mēs īstenojam šos uzdevumus? Par uh, izmantojot trīs galvenās aktivitātes. Pirmkārt, mēs sniedzam padomu Eiropas Savienības iestādēm un institūcijiem galvenokārt uh, lēmumu pieņemšanas vai likumu došanas procesa laikā. Otrā darbība, otrs darbības virziens ir pāraudzība. Uh, Te e, ir saistība ar sūdzībām, tātad e, sūdzības ir tikai daļa no šī jautājuma loka. Mēs arī izskatām e, datu pārstrādes procesu un dažas iestādes arī var ar mums konsultēties datu aizsardzības jautājumos. Kā redzat, mūsu galvenā darbība nav saistīta ar sūdzību izskatīšanu. Sūdzību izskatīšana ir tikai neliela daļa no IGS uh, darba. Salīdzinot ar citām iestādēm, mūsu iestādēja uh, sūdzības ir tikai neliela daļa no mūsu pamatu darbības. Mēs paņem, saņemam apmēram 100 līdz 120 sūdzībām gadā. Tas salīdzinoši ir ļoti neliels skaitlis, ja mēs salīdzinām to, ko dzirdējām šorīt uh, par sūdzībām nacionāla līmenī, kur ir līdz pat tūkstošiem. Uh, sūdzību. Tātad mums ir tikai 120 sūdzību, varbūt nedaudz vairāk šogad, jo šis skaits pakāpeniski pieaug. Ko mēs darām, kad saņemam sūdzību? Mums patiesībā ir diezgan plaša kompetenci un pilnvaru joma. Mēs varam sākt izskatīšanu, izmeklēšanu. Tā, protams, ir ierobežota. Uh, tīri apmainoties ar informāciju vēstuļu formā, taču mēs varam arī mm, izmantot savas tiesības pie, uh, mm, izmantot jebkādus datus, sensitīvus datus, medicīn, medicīniskas dabas uh, personālas datus. Mēs varam pārbaudīt, kā šie dati tiek pārstrā, apstrādāti. Un tad mēs varam arī uh, pārbaudīt saistošus lēmumus, tos mēs varam uh, apšaubīt tiesā atšķirībā no ombuda. Mēs varam pārtraukt procesu, mēs varam brīdināt kontrolētāju vai arī uh, norīkot viņu kaut ko labot personīgu datu apstrādes procesā. Tā tad no šiem 120, uh, no šiem 120 sūdzībām apmēram 70% ir nepieņemama sūdzības. Ko mēs ar tām darām? 70% ir diezgan liels īpatsvars. Parastais nepieņemamības iemesls ir tas, ka šīs sūdzības ir vērtas pret juridiskām, fiziskām personām vai dalību valstu iestādēm bet mūsu kompetences aprobežojas tikai ar Eiropas Savienības iestāžu vai organizāciju darbu. Tātad, ko mēs darām ar šīm sūdzībām? Mēs tās neno, nenosūtām citām iestādēm. Un šai ziņā es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem viņa sniegtajai analīzē. Mums ir bāžas par to, ka mēs uh, pārkāptu datu aizsardzības likumu, ja mēs nodot šīs sūdzības tālāk citām iestādēm. Mēs mēģinām uh, sniegt informāciju, nodrošināt sūdzības iesniedzējiem to, ka viņu sūdzība tiks izskatīta konfidenciāli. Un trešās puses uh, iesaistām ar tām sazināmies tikai tad, ja tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Tātad mēs sniedzam atbildi sūdzības iesniedzējiem tam, kurš ir iesniedzis uh, pieņemamu sūdzību, vai arī tiem, kas iesnieguši nepieņemamu, mēs pamatojam savu lēmumu. Un uh, tiem mēs arī paskaidrojam, kas ir kompetentā iestāde, kas var nodarboties ar viņu sūdzību. Un tad mēs atstājam sūdzības iesniedzēju ziņā, vai viņš vēršas pie šīs iestādes, ko esam ieteikuši vai nē. Uh, Iespējams, ka viņš nevēlētos, ka šī sūdzība tik uh, nosūtīta citai iestādē vai arī citā iestādē viņš jau ir sūdzējies. Vēl es gribētu pieminēt īpašu saikni starp mums un Eiropas ombudu. Mēs esam parakstījuši sapratnes memorandu pirms vairākiem gadiem, un tur ir uh, informācijas apmaiņa paredzēta gadījumos, kad ir sūdzības Tātad tāpat laikā tā sūdzība tiek nosūtīta EDPS un Eiropas ombudam. Mēs tad mēģinām izlemt, kas izskatīs sūdzību. Ja tas ir tīri datu aizsardzības um, sūdzība, tad uh, ar to nodarbojas EDPS. Ja tā ir uh, sliktas administrēšanas pārvaldības parauga Mm, eh, ja tas ir slikts pārvaldības paraugs, tad to izskatīs eh, ombuds savos pētījumus. Taču bez eh, ārpus šī sapratnes memoranda mēs citām nacionālām vai citām iestādēm nepārsūtām sūdzības. Tā tad ir liels nepieņemams sūdzību skaits, un no tā mēs varētu izvairīties, ja uzlabotu informāciju. Mums ir īpaša tīmekļa vietne, uh, kur var izlasīt informāciju par sūdzību pieņemamību vai nepieņemamību. Un pagājušajā gadā mēs pat izstrādājām īpašu veidlapu. Mans uh, runātājs, kas uzstājas pirms manis, arī izteica šādu ideju par šādas veidlapas vērtīgumu. Un tur tad mēs informētu sūdzības iesniedzēju, kas ir pieņemams. Man gan būtu jāsaka, ka panākumi nav lieli. Mums ir iespējas, ka sūdzību iesniedzēja neizmanto veidlapu, ne, nelasa norādījumus, viņiem vienkāršāk ir vienkārši nosūtīt ēpastu. E un tas mums rada papildu darbu un arī vilšanos šiem sūdzību iesniedzējiem, kad viņi saņem atbildi, ka mēs neko nevaram darīt, viņam jāvērš pie citas iestādes. Tāda ir mūsu prakse ar acīm rādzami nepieņemamām sūdzībām. Lielas paldies! Merci beaucoup. Liels paldies, turpina priekšsēdētājs. Pirms dodu vārdu Margaretai, lai viņa mums pastāstītu par e-justice portālu. Es gribētu jums atgādināt, ka jūsu dokumentos jums ir igada ziņojums, ar kur nāksim klajā par eh, hartas īstenošanu. Tur ir, zinām, statistikas dati par to, cik daudz mēs saņemam vēstules, piemēram, 17. lapas pusē. Uh, Ir arī runa par eh, sūdzību reģistrācijas metodēm. Komisijas problēma, un tas ir viens no svēstījumiem, kas izriet no šī ziņojuma, ir tāds, ka pastāv informācijas trūkums. Mēs jau 2010. gada ziņojumā par stratēģiju, kā efektīvi īstenot hārtu, uh, Tur pirmais secinājums bija tāds, ka ir jāuzlabo informācija un komunikācija. Mums šķiet, ka ir tiešām vērts attīstīt komunikāciju. Pēdējos gados mēs esam uh, uzsvēruši hartas kā tādas e, esamību, bet tagad mums vajadzētu uzsvērt gadījumus, uz kuriem ir attiecinām hartu, uz kuriem atkal nē. Un eh, tā, lai cilvēki, kas ir eh, kļuvuši par pamatiesību neievērošanas upuriem, varētu zināt, kā viņam jārīkīs. Eiropas komisijas vārdā mums ir, eh, es gribu paust savu vēlmi, izteikties konkrētāk, bet skaidrs, ka juridiskā situācija ir sarežģīta, un kā jūs to norādījāt, daži runātāji rīta cēlienā. Mēs esam piedzīvojuši ļoti augstas gaidas no sabiedrības puses, un tai pašā laikā ir eh, juristi, kas varētu turēt, noturēt konferenci nedēļas garumā par šiem jautājumiem. Tā tad vien no vienas puses sabiedrības iesaist, no otras puses juridiskā sarežģītība. To varētu atrisināt informēšanas politika un komisija ir paudusi savu vēlmi konkrēti palīdzēt pilsoņiem, kas saskaras ar pamatīsību problēmām. Un visvienkāršākais veids, pat labāk kā to darīt, būtu dot pilsoņiem sārakstu informāciju par to, kādi ir tiesiski aizsardzības līdzekļi viņu dalībvalstīs. Un tāda ir e-justice portāla pamatīdeja. Tas jau būtu risinājuma sākums šī informācijas trūkuma problēmai. Tagad dodu vārdu Margaretai, lai viņa jums pastāstītu par e-justice portālu. A, ko lai dara? I would like to briefly present the European e-justice portal and explain how it can be used to tell citizens about the... Un izman, pastāstiet, kā tas tiek izmantots. Uh, lai pastāstītu pilsoņiem par tiesiskajiem līdzekļiem. Jau vairākus gadus eh, dalībvalstīs pastāv dažādi centieni e, e-tiesību e jomā. Pastāv vairāk projektu, kur ir divas, trijas dalībvalstīs, bet ņemot vērā, ka daudz pilsoņu dzīvo ārpus savām dzimtenēm, mums nepieciešams tāds projekts, kas aptver arī eh, pārobežu aspekts. Statistikas uzrāda 3 miljonu personas, kuras 2008. gadā ir dzīvojušas dalībvalstī, kuras, eh, kur, kura nav to dzimtene. 2008. gadā mēs esam uzsākuši darbus pie e-tiesiskuma, un mums mērķis ir tagad eh, vienkāršot un racionalizēt procedūru, lai atvieglotu pilsoņu tiesību, pils, pilsoņu piekluvi e-tieslietām. Mēs gribam tās paplašināt, šos projekts paplašināt uz vairākām dalībvalstīm un iesaistīt pēc iespējas vairāk dalībvalsts. Institucionālais konteksts ir šāds. 2008. 8. gada maijā komisija ir pieņēmusi paziņojumu ceļā uz Eiropas uh, ētiesību stratēģiju un tad 2008. gada novembrī padomi izstrādāja rīcības plānu un 2008. gada decembrī tika pieņemta rezolūcija ļoti liela loma ētiesībām e bija arī Stokholmas programmā. Mm. Tālāk par programmu 2012. gadam. 2012. gada beigās mums būs, mēs iesniegsim priekšlikumu ētiesiskumam. E Mūsu darba vadošie principi ir pirmkārt de decentralizēta pieeja. Mums, mēs nekad, piemēram, neiekārtosim centralizētu datubāzi, bet mums ir jāsavieno nacionālās datu bāzes, lai atvieglot piekļuvi informācijai. Turklāt tā ir pakāpju veida pieeja. Mēs esam uzsākuši savu darbu ar statiskām informācijām un eh, balstījuši savu darbu uz šādu veidu pieeju. Uh, Tā ir ļoti ambiciozs programma, programma, kur ir ļoti plaša, kurai vismaz 20 apakšprojekti. Tā aptver dažādus reģistrus, piemēram, maksātnespējas reģistru, uzņēmumu reģistru un dažādus citus reģistrus, kur savā starpā ir savienot. Mēs cieši sadarbojamies ar dalībvalstīm, ar dažādām institūcijām, iepazīstamies ar dažādām tiesību praksēm. Protams, sadarbojamies arī ar Eiropas tiesības datu, tiesības sārgu un visi portālu informācija ir pieejama visās dalībvalstu valodās, izņemot īru valodu pašreiz. Pirmā portāla versija tika ievietota internetā. Ir pagājušā gada jūlijā. Nākošais šis portāla atjaunums ir paredzēts nākošajā gadā. Mēs iekļausim tur dažādu veidu informācijas, piemēram, arī par pamattiesībām. Mēs nodarbojamies ar dažādu informācijas avotu traumēšanu Mēs ņemam informāciju no dažādām ģenerāldirekcijām, un visu to mēs apkopojam un integrējam šajā portālā. Mēs sadarbojamies ar arī vēl citām ģenerāldirekcijām un komisiju. Būs arī vēl papildus informācijas, piemēram, par direktīvām attiecībā uz novēlotiem maksājumiem. Būs arī vadlīnijas uzņēmumiem. Mums būs tur dažādas dažādi citi eh, dokumenti, kas saistīti ar maksājumiem. Tātad mūs tālāk būs arī sadaļa, kas veiti, veltītu tiesībām, konfliktu risināšanai un tā tālāk. Pašlaik vēlētos jums parādīt vairākas lapas puses, vairākas lapas puses tā, šeit ir iekļāvusi komisija un ir arī lapas puses, ka paredzēts dalību valstīm, par kurām atbild arī dalību valsts un dalībvalstīm šīs eh, vietnes ir jāaktualizē, jāaktualizē un tās tiek tūkotas attiecīgajās valodās. Mēs uzskatām, ka tas ir labi. Mēs esam, mēs, tu, lai būtu šeit praktiski instrumenti, piemēram, ja kāds dzīvo Francijā, runā spāņu valodā, viņš vēlas atrast sev attiecīgu advokātu, tad viņš var izmantot instrumentu uh, portālā, kur atrast sev advokātu, kas būtu piemērots viņa gadījumam. Tālāk mums šeit ir arī lapas, kas paredzēts pamattiesībām un Eiropas tiesībām. Šeit jūs varat apmēram palūkoties, kā tas izskatīsies. Mums ir arī labs pus, kas paredzēta Eiropas Savienībai. Tajā būs dažādas ievada informācijas, informācijas par dažādām institūcijām, pie kurām var vērsties, kur tiek paskaidrots, kādos gadījumos ir piemērojama pamattiesību hārta, kas attiecās uz nacionālajām lapām attiecībā uz pamattiesībām, tad uh, valstu tiesas Šeit ir iesaistīts arī tiesības sārgi un citi speciālisti, kas ir, mm, tie visi tiks minēti šajā lapā. Tā, šādā veidā apmēram izskatās portāla mājaslapa. Šeit mēs varētu palūkoties vairākiem interesantiem aspektiem. Piemēram, šeit var personalizēt piekļuvi, šeit var izvēlēties reģionu, valodu, eh, vēlamos saturu. Un tik te ir jāreģistrējas. Un ja tiek lūgts, eh, ja šis cilvēks lūdz eh, aktualizējums, tad viņš var saņemt šo informāciju aktualizēt savā e-pastā, ja viņam tāds ir. Mēs ar vienu uzlabojam arī meklēšanas funkcijas šajā lapā. 2011. gada novembrī mēs šo funkciju būsim iekļāvuši arī internetā. Nu, šeit ir piemērs, kā ir kāda, kādas valsts mājaslapa, kā Spānijā var atrast mediātoru. Jūs zinat, ka šādā veidā var atrast eh, dalību valstu mājaslaps. Vēl kāds piemērs. Piemēram, Francijas mājaslapa angļu valodā, kas attiecās uz lietotājiem. Līdz šai dienai esam varējuši konstatēt, uh, apmēram 50 tūkstoši apmeklētājus mēnesī. Septembrī vien tie bija 35 tūkstoši. Šis vietnes izmantojums galvenokārt atkarīgs no tā, kā valstu tieslietu ministrijas veicina. To veicina. Piemēram, Rumānijā ir tā, ka katra tieslietu ministrijas mājaslapa uh, arī popularizē šo, eh, šo mājaslapu. Tur ir iespējams uzklikšķināt attiecīgā lodziņā, un tāpēc arī tas atspogļos apmeklējumā. Romānijā tas ir 25%. Mēs centīsimies pastiprināt mūsu darbus, lai informētu, lai sniegtu informāciju un mērtiecīgi reklamēsim un veicināsim šo informācijas izplatību. Mums mēs varam to izmantot šo lapu visās Eiropas Savienības valodās 2012. gadā mēs uzsāksim vispārīgas reklāmas aktivitātes. Dalībvalsts tieslietu ministri būs cieši iesaistīti, viņi atbalsta mūsu darbu, un viņiem visiem šeit ir uh, Uh, links uz savām mājaslapām. Ja jūs vēlaties savienam, ja jūs gribat apmeklēt šo portālu, dariet to lūdzu. Jūs atsauksmes mums ļoti noderētu. Ja jūs vēlaties mūsu portālu popularizēt, tad mēs, popularizēt, tad mēs jums par to pateiktos noteikti pievienotā vērtība būs. Mēs to vēlamies publicēt visās dalībvalstīs, visās valodās, lai to šo portālu varētu aktīvi izmantot. Paldies! Lielas paldies, Margarēt, par šo prezentāciju. Došu vārdu uh, tiem, kas vēlas izteikties no zāles. Alkins kundze, tad ir. Jā, lūdzu, sāksim ar jums, Alkins kundze. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji! Es tagad jūtos atviegloti, jo uh, pirms neilga laika es te sēdēju vienīgā pārstāvot pusmiljonu cilvēku, bet tagad vēl kāds vismaz uzradies no parlamenta. Tad man ir divi jautājumi saistībā ar likumu varu. Ar man šķiet, ka mums ir pavisam skaidri jāapsaka, ka kad mēs runājam par pamatiesībām, mums ir zināmi šēši no Eiropas komisijas būtu skaidri. Mm, jā, pasaka, mīļi sakot, ka komisija ir visnotaļ nelaipna. Kaut arī tur ir skaidrs, ka viņai jānodarbojas ar šiem jautājumiem. Tas ir viens no šēršļiem mūsu komiteja, un mums komi šēršļi ir vairāk, bet šis ir viens no tiem, jo komisija rīkojas tā, it kā pastāvētu Eiropas kopienu tiesa, un tās ir divas dažādas iestādes, un Eiropas kopienu tiesa Tiesa, protams, atturas no tā, bet komisijai vajadzētu atvieglot parlamenta darbu un padomas darbu saskaņā ar līgumiem. Un te man vienkārši būtu sakāms, ka viena no lietām, ar kur mums ir darāšana, mēs ļoti bieži eh, saņemam sūtības par dokumentu pieejamību. Un tiešām ir žēl, ka komisija neieklausās parlamenta vairākumā, bet mēģina izvairīties Eh, šīs pamatiesības, kas taču ir uzskaitītas hartā, un te arī situācijas uh, eh, raksturēts ir pilnīgi skaidrs, kā tas būtu tālāk jārisina. Nu, tad tas ir tā sakot eh, piebildi tām problēmām, ar kurām mēs saskaramies, lai pilsoņi varētu justies, ka mēs viņus pārstāvam. Ziemeļu valstīs vispār nav saprotams, par ko te ir un jo. Līdz šim pat nebija īsti šīs komitejas nosaukums. Dānijas, eh, Dāņu valodā tēt kancelīvāk, kur vispār nevar saprast, ko tas nozīmē. Un mans galvenais jautājums ir par tiesu. Jo es domāju, ka mēs visi piekrītam tām, kā arī saskaņā ar rīta celienā izskanējušo informāciju. Individuālās tiesības ir jāskata nacionālā līmenī. Taču tad, ja ir spriedums no Eiropas kopienu tiesas, tad nacionālai tiesai tas ir jāīsteno. Viņai tas ir jāizpild, par to nav nekādu šaubu. Bet man ir daži gadījumi no Dānijas, un es zinu, ka līdzīgi ir arī no citām valstīm, daudzām valstīm. Kāpēc tiesa nepieprasa prejudiciālu nolēmumu, lai mēs zinātu, ka Nacionālā tiesa tiešām izpilda Eiropas Savienības tiesību aktus. Mums ir bijuši vairāk šādi gadījumi. Vismaz manā valstī tiesas nevēlas pieprasīt prejudiciālu nolēmumu. Jo, protams, uh, tiesa taču nevar uzdot jautājumu, tā sniedz atbildi, tas viņai šiet nedabīgi pret viņas dabu uzdot jautājumu. Taču Eiropas Savienības tiesai un komisijai ir vienalga. Un tas nozīmē, ka mēs tikai turpinām šo procesu. Un tad cilvēkiem liekas, ka viņam jāvērš Strāsbūras tiesā. Es biju Eiropas juridisko lietu komitejā gadiem ilgi, Un tas vienkārši ir cīņa ar vēdzinamām. Cilvēkiem ir sajūta, ka vispār viņi ir pilnīgi apmaldījušies, ja viņi vēl tiek sūtīti uz Strasbūru. Tad jautājums, kā jūs mums varat palīdzēt nac, lai nacionālais spriedums, nacionāls tiesas spriedums īstenotu Eiropas tiesību aktu šajā jautājumā. Būtu ļoti jauki, ja jūs varētu mums apsolīt, ka jūs būsiet aktīvāki šo noteikumu nodrošināšanā. Būtu jauki, ja jūs to iekļautu, piemēram, savos uh, statūtos. Tad nacionālajiem tiesām būtu pamats atbildēt, un tas vairāk tad neskartu viņu uh, Uh, identitāti. Redinga kungs lūdzu, paldies priekšstādātāji. Ļoti labi, ka mūsu priekšā ir divu tiesu pārstāvi vienā panelī, jo tas mums uh, ļauj saprast, kas notiks nākošu nedēļu Strasbūrā, kad Eiropas Savienība gatavojas parakstīt svarīgu dokumentu. Uh, fakts ir tāds, ka ka daudzus gadus pēc konvencijas pārakstīšanas šī nepieņemamības pamati vēl ar vien cilvēkiem nav skaidri. Pēdējie dati norāda uz to, ka 38% no visiem gadījumiem ir saistīti ar Krieviju un Turciju vien, un tāpēc Eiropas eh, tiesas eh, darbs ir iekavējies Un te nu rodas jautājums par subsidiarietāti un par to, ka kandidātu valstīm jānodrošina, ka šī pamatiesības jau ir iekļauts viņa tiesību aktos. Protams, ka visām dalību valstīm ir jānodrošina konvencijas tiesību ievērošana, tad nevienam vairs nebūs jādodas uz Strasbūru, kad tiks parakstīta šī konvencija no Eiropas Savienības puses. Tad jautājums, kāda ir subsidiaritātes definīcija Strasbūrā, lai šīs subsidiaritātes uh, nekonkurēt savā starpā, jo mēs dzirdējam, piemēram, kā NHRS nevar uh, vērsties Strasbūras tiesā. Ja, piemēram, ir uh, prasība pret apvienoto karalistu vai Grieķiju, un tur nekas nav minēts saistībā ar Eiropas Savienības tiesu, tad cilvēks varētu vērsties eh, Strasbūras tiesā. Tad eh, kā varētu nodrošināt, ka Strasbūras tiesa tiek uzskatīta par eh, neatkarīgu pāraudzības iestādi? Jo mazākais, ko mēs gribētos būtu, gribētu panākt, ka vēl ar vien, vai, ar vien vairāk pieaug uh, gadījumu skaits. Paldies! Mans jautājums saskana ar to, ko mēs runājam šorīt, un es ļoti priecējos, ka šeit ir Eiropas cilvēktiesība tiesas pārstāvis, jo ir skaidrs, ka pamata gadījumos, kad tiek pārkāptas pamatiesības, Piekļuvu brīviem mēdījiem, piemēram, nesen daudzās valstīs bija vairāki gadījumi, es neminēšu šīs 3-4 valstis. Kā mēs varam sadarboties ar Eiropas parlamentu, jūs kā ar Eiropas cilvēku tiesību tiesa un Eiropas padome, kā cilvēktiesību tiesu eh, komisārs un tiesa, kā var to visu ņemt vērā, veidojot likumdošanu dalību valstīs. Es ļoti labi atceros, kad notika vērtēšana komisāram, cilvēktiesību komisāram Eiropas padomē, kur bija runa par konkrētu likumdošanas aktu vienā valstī. Es atceros slavenu gadījumu, kad Eh, bija runa par jurisprudenci, bet dalība valstīs ir tāds mm, uzskats, ka tas ir tikai attiecis uz Kopenhāgenes kritērijiem, ka tie tikai pirms pievienošanās ir. Un arī šeit parādījās, ka nav pienākums ieviest eh, mm, standartus saskaņā ar tiem standartiem, ko uh, veido e, Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi. Pārsteidzoši, jo Eiropa it kā e, lielās, ka tā ir brīvības e, čempioni, Ķīnu un Vāciju tā grib, Ķīnu un Krieviju tā grib pamācīt, bet mums pašiem mums ir skaidri gadījumi, kad šie standarti tiek pārkāpti. Uh, un rīcības nav nekādas. Kā jūs domājat, kā padarīt šo standartus saistošus ikdienas darbā, nevis runājot par politiskiem standartiem dalību valstīs? Man žēl, ka pēc iestāšanās dalību valstis var darīt kā vēlas, tur ir subsidiaritāte un neko viņam nevar padarīt. Liels paldies, vai vēl ir jautājumi, jālūdzu? Uh, so, sorry, yeah, this is a, a question. Es gribu uzdot jautājumu Sabīnei. Savā prezentācijā man nebija laika detalizēti par to runāt, par jautājumu, kas nesen ir parādījies kā NHRI. Uh, un kas ietekmē citus Eiropas Savienībām. Vai tiesas noteikumi būtu jāmaina, lai varētu iejaukties gadījumos, kad jūs nesat vērsusies nacionālos iestādēs pretēji Eiropas cilvēktiesību tiesai, kur var šādu pieteikumu iesniegt. Mēs uzskatām, ka tas būtu svarīgi, ņemot vērā to, ka NHRS loma pieaug un tas, ka tagad harta ir saistoša. Kā arī ņemot vērā šo jurisdikciju pārklāšanos starp abām tiesām, mans jautājums ir, kādi, kāds ir jūsu viedoklis? Reģistrā vadītājs arī jau to zina. Ja būtu piedāvātas kādas pārmaiņas vai tiesa varētu būt tā, kas izsek šādas priekšlikumus. Merci. Uh, Paldies. Pirms dodu vārdu euh, runātājiem, lai viņi tiek euh, sniegtu atbildi. Man ir divi jautājumi no savas puses. Runājot par komunikāciju. Vai jūs esat īstenojuši analīzi vai izvērtējuši, euh, kurš veids ir visefektīvākais vai tur ir runa par uh, Mm, um, interneta vietni vai par, par vēstuli, kurā jūs izskaidrojat eh, par nepieņemams kritērijiem vai ir kaut kāda cita stratēģija. Kāds jūsu skatījumā būtu labākais komunikācijas veids? Es kā komisijas ierēdnis saņēmu vēstules no uh, pilsoņiem, kuri redzam standarta formas, kuras jūs viņiem esat nosūtījuši, vai jūs vai vēl kāds. Un es gribētu zināt, kāda centieni tiek īstenot, un es gribētu zināt jūsu viedokli, un otrkārt, vai pastāv analīze pēc būtības. Vai tas mm, fakts, ka ir daudz sūdzību no vienas vai citas valsts, vai tas mm, par kaut ko liecina? Protams, ka nevajag uh, apsteigt faktus un izdarīt pārsteidzīgus secinājumus, taču uh, vai gaidas, uz gaidām atbildi jūsu uh, metode, jūs varbūt esat izmantojuši kaut kādus socioloģiskus pētījumus un uh, kādi ir secinājumi? Paldies, David! Thank you very much! Lielas paldies! Šis te jautājums, eh, kas tiek uzdots Margaretai par institūciju savstarpēju sadarbību, tas ir. Mm, es gribu mazliet paplašināt savu atbildi ar dažiem elementiem, kas ir jau parādījušies, jo tad es labāk atbildēšu. Es dzirdēju šeit no kolēģiem un no dažiem jautājumiem, tas bija redzams arī šorīt, Man liekas, ka pastāv atšķirības starp to, kā mēs skatām e, lūgumrakstu procesu parlamentā ļoti pozitīvā virzienā pret e, Eiropas pilsoņiem. Mums ir parlaments, tā pienākums ir kalpot e, tautai, kas to ir ievēlējusi, tāpēc mums ir pozitīva attieksme pret e, pilsoņiem. Mēs varam izteikt šaubas lūgumrakstu iesniedzējiem, ja mums tās ir. Citi, kas te uzstājās, teica, izteicās pretēji, un mēs neierobežojamies tikai juridiskajos skaidrojumos, bet mēs vairāk cenšamies pilsoņu tiesības aizstāvēt tāpēc šeit ir pieejas atšķirība, ka, kuru vajag ievērot. Lūguma rakstu iesniedzēji vēršas parlamentā tieši, viņi neiet pie deputātiem vai nacionālas šēršas nepārvar, nav nekas cits pirms tām jādara, viņi iesniedz sūdzību mums un mēs uzklausām viņus un atbildam. Tā, kas varbūt viņiem nepatīk, bet mēs atbildam katrā gadījumā. Tātad nekādu nepareizu durvju mums nav tiem cilvēkiem, kuriem problēmas ar cilvēku tiesībām. Tāpat laikā skaidrībai jābūt, ka tas, ko gaida no parlamenta, teiksim, risinājumu meklinā, meklēšanu, tas ļoti atšķīras no tā, ko vajadzētu panākt tiesā. Tā kā ir atšķirība šajos abos līmeņos. Atgriežoties pie Margaretes sacītā pie šķēršļiem, uh, Viens no tiem ir tā, tieši tāds, ka dab, deputāti ir atvērtāki un viņi jūtas atbildīgi, lai sniegtu atbildes pilsoņiem. Mēs skatām jautājumus e, kas skata šos te pārkāpumus, un mēs to darām ar atvērtu prātu. E, bet, ja ir lietas, E, kuras skāra pilsoņu pamatiesības, tad būtu labi dzirdēt no sūdzību iesniedzējiem par viņa pieredzi. Bet ir atšķirības starp to, ko komisija uzskata par savu uzdevumu, bet nejauki, kad mēs pasakām, ka e, tā nav mūsu kompetence, mēs nevaram risināt jau, e, jautājumus par īpašumu, piedarību. Un, Mēs nerunājām par sistēmu, bet par tiesībām, likumīgajām tiesībām, kas ir īpašumu turētājiem. Mēs, mēs varam pilsoņiem, iedzīvotājiem, patvērumu meklētājiem palīdzēt. Un es runāšu deputāta vārdā, man pārtrauks, ja nepareizi. Komisija reizēm skatās pārāk šauri interpretē e, pārāk šauri un neskatās, ko varētu palīdzēt pilsoņiem, un tas arī rada satraukumu, e, satraukumu, kas pēc tam parādās lūgumraksta komitejā. Runājot par e-justice, e, būtu labi, ka mūsu komitejā būtu kaut kas tāds līdzīgs. Mēs pie tā strādājam. Vēl ceļš ir tāls, bet mēs jau sākam to izstrādāt. Un tas tiks pievienots visiem daudzajiem portāliem, kas arī jums droši vien visiem ir, um, kur pilsoņi var gūt uh, atbildes. Tiesības sargām ir savs portāls, mm, kur var uh, nodot uh, šo te sūdzību vai pareizā vietā novirzīt to lūgumu rakstu lietu komiteja arī varētu būt iekļaut jūsu portālos, bet ir jāpaskaidro, kādas ir iespējas, kāda ir papildus vērtība. Mums ir mm, biļetens, tāds informācijas biļetens, tas nav tas pats, kas portāls. To sauc par mazo žurnālu, jeb avīzi. Mm, vēlāk jūs to noteikti eh, varēsiet saņemt Mm, mēs tu mm, rakstam Twitterē un Facebookā par. Mm, mēs atva, atjaunojam informāciju tiem, kam tā interesē, kuri interesēs par darbu lūgumu raksta komitejā. Un mēs sadarbojamies ar pilsoņiem ļoti neformālā mēģinājumā iesaistīt pilsoņus diskusijās par viņu tiesībām un par to, ko mēs varam palīdzēt. Atbildot Margaretas atbildi, es domāju, ka komunikācija ar pilsoņiem, viņu aicināšana dialogu uh, parlamentam ir ārkārtīgi būtiska. Mēs ievērojam tiesības un tiesu varu. Uh, Eiropas cilvēktiesību tiesas eh, darbu vai Eiropas Savienības tiesu. Mēs zinām, cik grūti un dārgi pilsoņiem ir nokļūt šajās tiesās vai pat saprast dažas no iepriekšējiem lēmumiem, kas eh, ir pieņemti un kas uz viņiem pat neatiecas. Un varbūt mums vajadzētu vienkāršākā valodā paskaidrot pilsoņiem, kā, kas izriet no uh, Eiropas cilvēktiesību lēmumu. Tas viss e, mums ir jāsavieno mm, kopā, lai pilsoņi vērstos pie institūcijām, un mēs varam sadarboties ar starptautiskajiem institūtiem, pilsoniskajām mm, organizācijām dalībvalstīs, lai būtu labāka saikne starp parlamentu un pilsoņiem un starp visām citām šeit pārstāvētajām iestādēm, kas šeit pārstāvāts. Sabīna, vai jūs gribat atbildēt? Jā. Uh, of, um... Jautājums. Ko darīt, ja nacionālās tiesas nenosūta lēmums tiesai? Uh, attieksme starp Eiropas tiesu un nacionālām tiesām um, šajā procedūrā ir sadarbība starp vienlīdzīgām iestādēm. Tur nav tādas hierarhijas. Uh, Eiropas tiesa nav augstāka par nacionālo augstāko tiesu. Un tiesa nevar pārsniegt savas pilnvaras. E, viņi pieņem lēmumu tikai tad, ja kāds pie viņiem vēršas, bet viņi nemeklē cilvēkus, kas pārkāp likumu. Varbūt, ka tas ir um, uh, pro. That's not for the court to take the initiative. Tas ir prokurors, kurš eh, sameklē šos cilvēkus, kurus varbūt vajadzētu sodīt. ASV ir pilnīgi atšķirīga sistēma, bet tur ir iespēja, ja cilvēki nepiekrīt spriedumam augstākajās tiesās, uh, tad viņi var aicināt uh, vērsties augstākajā tiesā, tur saņem, šī tiesa 4-5 tūkstoši gadā saņem šādus lūgumus, un viņi var izlemt, kurus viņi eh, izskatīs, un viņi izvēlas apmēram 100 gadā. Bet sistēma ir pilnīgi atšķirīga no Eiropas Savienības sistēmas. Eh, esošajā sistēmā tiesa nevar būt eh, tik aktīvi tādā veidā, kā jūs ierosināt. Thank you. Just to... Paldies, es turpināšu par to pašu tēmu. Ļoti interesants piemērs par to, kā divas tiesas var papildināt vienu otru. Eiropas cilvēktiesība tiesa ir piedāvājusi vairākus lēmumus, kur tā sprieda, ka nepamatots atteikums Nacionālā tiesā nodot tiesu, nodot, pie, vērsties Eiropas tiesā var pārkāpt eh, taisnīgas tiesas eh, noteikumus. Eh, saskaņā ar vairākiem saistošiem noteikumiem. Es domāju, ka tas interesantā veidā parāda šo papildināmību. Citi jautājumi, kas varbūt daļai bija uzdoti man. Man patīk tas, ka jūs uzsvērāt subsidiaritāti. starpvaldību konference par cilvēktiesību tiesas nākotni. Uh, bija uz, uzsvērts tas, ka jāoptimizē procedūru un efektivitāte. Dalību valstīm ir doti stingri signāli, jo īpaši par to pienākumiem saka, saskaņā ar subsidiaritāti tiem ir jāpiemēro cilvēku tiesības vispirms nacionālā līmenī. Un tas ir svarīgs veids, kā var panākt efektīvu aizsardzību. Un, protams, arī Eiropas, Eiropas tiesas darba slodze samazinātos. Un šis signāls ir jānosūta ļoti spēcīgi nacionālajām iestādēm, ka tām ir jādara vairāk. Un tiesa cera, uz to ļoti cer. Mm, spriedumu izpildē, tas vienmēr ir um, Eiropas padomas ministru padomas rokās. Un konference atzīst arī, ka tur vēl ir daudz darba. Es tikai varu pateikt, ka ja Eiropas parlaments ar politiskiem līdzekļiem var ietekmēt uh, ministru padomes darbība, tad tas būtu ļoti noderīgi, lai, lai būtu labāk organizēta šī te sprieduma izpilde. Skaidrs zināms, ka pašlaik sprieduma izpilde nedarbojas pietiekoši labi. Un vēlreiz uh, par šo attieksmi starp abām tiesām kas tiek paredzēts šeit pievienošanās dokumentu, kad es pievienosies konvencijai, ja gadījumos nacionālās tiesas izlemti eh, par kādu lietu un piemēro ēs likumu, bet nenosūta to Eiropas Savienības tiesā, tad pēc šī te E, nolēmumu lieta tiek nosūtīta uz Strasbūru. Šajā projektā ir teikts, ka būs e, procedūra noteikta, lai iegūtu Eiropas tiesas lēmumu, lai cilvēktiesību tiesa nebūtu tā pirmā, kur, pie kuras e, vēršas pa, runājot par ējas likuma ieviešanu, jeb piemērošanu. Uh, par eh, to analīzi, ko mēs esam veikuši, par sūdzību veidiem un kā efektīvāk tos apstrādāt. Jā, to mēs esam paveikuši. Mums ir divas būtiskas jomas. Viena ir nopietnas sūdzības, kur varbūt ir pārkāpumi. Mēs regulāri analizējam uh, šos te dokumentus, kas mums pienāk, un kad mēs redzam kaut ko tādu, kas šķiet eh, rezultāts no struktūrāls problēmas dalībvalstī, tad tiesa jau vairākus gadus pielieto pilota spriedumu procedūru, tas tā pieņem eh, spriedumu, kurā tā cenšas skatīties kopumā uz šo problēmu un dot arī norādījums nacionālajām iestādēm, kas būtu darāms, lai e, līdzīgi pārkāpumi vairs nenotiktu. Šī analīze tiek veikta regulāri un rezultātā ir vairāki gadījumi šai te procedūrai. Vēl mēs pētām pieņemamības lēmumus kādas sūdzības mēs pieņemam. Man ir viens šāds pētījums tagad, kur ir uzskaitīti iemesli, kad uh, netiek pieņemtas lietas. Piemēram, viena interesanta lieta, mm, kas tika analizēta, bija mm, tas mē, eh, par eh, to, kā mainās juridiskā pārstāvniecība un eh, cik lielā mērā tas ietekmē pieņemamību. Uh, Tiesā juridiskā pārstāvniecība ir um, obligāta tikai jau diezgan tālā attīstības fāzē. Un pētījumi 9. un 10. gadā neparādīja nekādu īpašu konkrētu rezultātu. Ir, um, valdi, ir valstis, kur uh, Mm, eh, juristi pārstāv individus un tur ir ļoti maz eh, atteikumu, bet ir citas valstis, kur juridiski pārstāvēti eh, mm, iesniegumu iesniedzēji bija ļoti maz. Apmēram 20-25% no lietām, kas ir atteikti, ir ārpus tiesas uh, kompetences, un tie bija iesniegti no jurista puses. Viens secinājums ir šis te paziņojums par kompetences, tiesas kompetences ierobežojumu, ka tātad mums ir jāinformē gan juristi, gan vispār sabiedrība par šiem ierobežojumiem. Merci beaucoup. Sorry. Very briefly. Uh, Liels paldies. Pavisam īsti par priekšsēdētāju jautājumu par mūsu komunikācijas stratē, tra, stratēģijām, kā mēs tās vērtējam. Jā, mēs, protams, esam izvērtējuši sūdzību, sūdzības, kā par ko tās ir, un arī tajā nepieņemamības gadījumā, kāpēc tās ir nepieņemamības. Un šī analīze ir atrodama mūsu ikgada ziņojumos. Tur ir atrodams statistiski dati, skaitļi. Uh, šīs analīzes mēs mēģinām pielāgot savu stratēģiju. Piemēram, pirms vairākiem mēnešiem mēs secinājām, ka mums ir ļoti daudz nepieņēmāmu sūdzību par sociālajiem tīkliem. Protams, par to mēs neesam atbildīgi, jo tas ir eh, privāts uzņēmuma kompetencija, kas ar to nodarbojas, kas to piedāvā. Tāpēc mēs nesenu nu, ierakstījām informāciju mūsu saitē, mm, tīmekļa vietnē nesniedziet uh, šādas sūdzības, jo nu, tas nav mūsu kompetencija. Nu, tāda ir apmēram atbild. Paldies. Nav priekšsādātājiem ieslēgts mikrofons. Merci beaucoup. Liels paldies. Līdz ar to ierosinu slēgt šī paneļa debates. Vispirms es gribētu pateikties visiem runātājiem par viņu ierosinājumiem, par viņu. Uh, ieguldījumiem, kas bija visnotaļ stimulējuši, un es gribētu aicināt nākošā paneļa runātātājus tūlīt pat pievērsties mūsu nākošajam pēdējiem panelim. Mums noteikti ir jābeidz savs darbs 2017. Merci beaucoup. Liels paldies, turpina priekšstādātājs. Paldies par šo pēdējo diskusijas kārtu, par runātēm, kas ir mūsu vidu. Mērķis pavisam skaidrs no rīta mēs runājām par situāciju nacionālajā līmenī. Pēcpusdienā mēs mēģinājām ieskicēt Eiropas Savienības praksi. Un šis pēdējais panēlis izvirza vienkārši mērķi. Jautājums, vai ir iespējams izstrādāt labāku sadarbību starp nacionālajiem iestādēm, bet arī starp e, Eiropas līmeni un nacionālajiem iestādēm? Šo jautājumu iezīmēja ikgada ziņojums par hartas īstenošanu, un tur tik uzdots jautājums, varam izskatīt jaunās sadarbības metodas, piemēram, vai varētu pārsūtīt sūdzības. Mēs šo jautājumu skārām arī iepriekšējās paneļa diskusijās, bet, protams, pastāv vēl lielāka nepieciešamība izskatīt dziļāku sadarbību starp dažādām iestādēm. Un šodien mēs, piemēram, secinām, ka Beļģijā uh, ir eh, centieni iekšēji koordinēt vienas valsts ietvarošus jautājumus, un mēs varam iedomāties, ka šāda veida sadarbība varētu attīstīties arī starp Eiropas Savienības līm. Tātad mērķis ir izskatīt šīs iespējas, perspektīvas, un arī labāk saprast to, kas jau pastāv, jau darbojas. Un mēs domājam iegūt vairāk informācijas par to, eh, pateicoties eh, Eiropas ombuda ģenerālsekretāram. Tātad šāds ir šīs paneļa mērķis. Dodu vārdu Soņēma Zini, kas ir Reģio Emīlijas provinces priekšsēdētāja un reģionu komitejas pilsonības pārvaldības industriālo lietu un ārlietu komisijas priekšsēdētāja primā vietniece. Reģionu komiteja ir svarīga loma, jo reģioni saskars eh, galvenokārt tām līnijām, kas pastāv. Es gribu atgādināt jums vadīties sacītošu šodien no rīta. Viņi sacīja, ka šādu biroju ir 600 Francijā, tad tie tātad eh, reģionālajā līmenī nodrošina pamatiesību ievērošanu. Tad dod vārdu Soņiem Mazīni. Liels paldies! Paldies! Liels paldies! Jauka pēcpusdiena visiem. Protams, es runāšu itāļu valodā, jo tā ir mana dzimtā valoda. Vēlētos šeit, kā reģionu komitejas pārstāvu, uzsvērt, cik liela uh, loma ir reģioniem, piemērojot pamatiesību hārtu. Ņemot vērā mērķi, uh, kāds mums ir, uh, piedāvāt vadlīnijas, lai labāk varētu izmantot piedāvātos uh, um, aizsardzības mehānismus un tiesību hārtu. Gribu teikt, ka reģiona komiteja vairākos atzinumos ir uzsvērusi, ka par spīti tam, ka Eiropā pastāv ļoti plašs tiesību ietvers praksē, tomēr ar vienu ir uh, vērojams plaisas attiecībā uz tiesību īstenošanu. Uh, vēl ne, nesen izskanēja Tas arī 2010. gada ziņojumā, kur bija šis ziņojums bija par pamatiesību īstenošanu Eiropas Savienībā, tur bija teikts, ka vairāk jādara šī, šo tiesību nodrošināšanā. Tika norādīts uz galveno uh, lomu, kur jāspēlē vietējām uh, iestādēm un arotbiedrībām. Gribu šeit uh, pieminēt 51. pāntu pamatiesību hartā, kurš jāpiemēro ne tikai no Eiropas Savienības iestāžu puses, bet arī no dalību valstu puses, jo dalību valstis ir tieši tiesību īstenotājs Eiropas Savienībā. Um, un tieši Tas jādara vērā eh, kompetenci sadali eh, valdības līmenī. Kopumā tas izskatās tā, ka reģionālām arotbiedrībām, komunām eh, to rīcībā ir dažādi tiesību instrumenti un tie spēlē lielu lomu. Bieži vien šeit ir vērojams, ka tieši šīm institūcijām ir jāinterpretē Eiropas Savienības uh, normas. Uh, Itālijas gadumā, gadījumā tas ir 117. pāns, kurš atzīst, ka šīm iestādēm ir jāveic sava loma tiesība aizsardzībā. Tas norāda uz to, ka šīm lokālām iestādēm ir ļoti liela no loma. Itālijas iestādēm tātad ir jā izmanto visi šie, šie noteikumi. Un, ja, Runa šeit ir par likumdošanas kompetenci, par reģionu autonomiju, un tāpēc būtu jānorāda arī uz to, ka vietējo arotbiedrību autonomija ir jāsaglabā. Un pašlaik to, ka vēlas atzīmēt, ka runātāja ļoti straujā tempā las tekstu, kas nav to krīcībā. Runātāja vēlreiz atvainojas, bet cer, ka tādā veidā ietaupīs laiku. Turpinājums. Runa ir par um, tiesības, tiesībām uz dzīve, dzīves vietu, par skolu politiku, izglītības politiku un dažādām citām kompetencēm, kuras ir saistītas ar to, ka trešās valstis, trešo valsts arī zināmā mērā šeit ir iesaistīts. Te skārtas ir arī tēmas, kuras ir uh, sabiedrības interesēs. Te runa ir par labu administrāciju, par um, jauno cilvēku tiesībām un dažādām citām tiesībām. Uh, Tagad gribu runāt par eh, Eiropas Savienības tiesībām. Daudzās valstīs ir eh, saistības starp eh, uzturēšanās tiesībām, piemēram, ir jāpiereģistrējās, un tas, tas attiecās uz um, komunu tiesībām. Piemēram, ir konkrēts termiņš paredzēts, ja kāds cilvēks ierodas kādā valstī, kad viņam ir jāpiereģistrējas. Tad, tad ir konkrēti noteikumi, kas attiecās uz uzturēšanos, un e, šie noteikumi ir visai plaši. Šeit runa ir arī par, e, runa par lomu, kādas, kāda būtu spēlēma šīm iestādēm attiecībā tieši uz uzturēšanās politiku. Te eh, ir dažādas apakšnozars, piemēram, izmitināšana un citas. Ņemot vērā jau izskanējušo, ir pilnīgi skaidrs, ka konkrēto tiesību īstenošana atspoguļo procesu, kurš saka, ka visos valdības līmeņos ir jā būt aktīvam gan Eiropas līmenī, gan reģionālā līmenī. Reģionālā komiteja, reģiona komiteja jau vairāk kārt uz to tika norādīts, un īpaši arī parlamentā tas izskanēja attiecī saistībā ar uh, rezolūciju no 2009. gada 1. 14. janvāra, un tika uzsvērts, ka vietējām reģionālām arotbiedrībām ir ļoti liela loma veicinot jau iepriekš minētās tiesības. Ja runājam par sadarbību starp reģionālajiem komunālajiem iestādēm, tas atspoguļojās datu apmaiņā, runa ir arī par labākajām praksēm. Uh, Un ir viennozīmīgi skaidrs, ka pamatiesība aģentūrai šeit ir savs uzdevums veicams. Mums ir dialogs ar reģionu komis, komiteju, kurš norisinās vairākos līmeņos. Protams, ir jautājumi, kur vairāk tiek akcentēti. Tie attiecās uz um, tiesību pamatiesību īstenošanu, kuras minēts pamatiesību hārtā, bet nevienmēr viss šis process ir pilnībā atzīts, un tas nozīmē, ka mums jāņem vērā, ka komisijas dokumentā nav norāda atsauce uz šīm vietējām iestādēm, Bet bieži vien mēs taču tieši šeit atsaucamies uz 2010. gada komisijas ziņojumu, kas saistīts ar pamattiesību hartu īstenošanu. Reģiona līmenī pašlaik tiek izstrādāts atzinums par labāku pamatiesību hartas piemērošanu. Tas ir ziņojums, kurā ir um, atspoguļots tas, ka vēl pašlaik ir diezgan kritiska noskaņa. Šis ziņojums arī saka, ka ir ļoti svarīgi, ka ir nepieciešams labāk informēt par hārtas aptvērumu un kādas ir pilsoņu tiesības, ja viņi grib izmantot, eh, kas viņiem jādara, ja viņi grib izmantot savas tiesības. Mēs šeit arī redzam, ka komisija tiešām tiek iesniegts liels skaits lūgumu rakstu. Uh, Daudz valstu iestādes uzskata, ka tas neatiecās pamatiesības hārts ietvariem, bet pilsoņiem vienkārši ir jābūt skaidrībā par to, kurā vietā viņiem būtu savas sūdzības iesniedzams. Vietēju un reģionālo arotbiedrību loma ir svarīga. Svarīgi ir sniegt informāciju upurim. Svarīgi būtu šiem cilvēkiem palīdzēt, un uh, vietējās arotbiedrības vislabāk šeit var būt kā informācijas avots pilsoņiem. Šis iestādes var tālāk norādīt uz Eiropas Savienības institūcijām, arī uz reģionu komiteju, un tādā veidā pilsoņi var tiešām sajust, ka šī harta tiek um, ievērota. Tā tiešām ir vienreizēja iespēja. reģionos un komunās arī ir dažādi informācija avoti, kur varētu būt kā atbalsts meklējot tālāk eh, informāciju. Es šeit domāju par dažādiem tiesību sargiem, dažādām ārzemju iestādēm. Ir dažādi veidi iestādes, kurās var vērsties Tas būtu kā pirmais solis, lai varētu nodrošināt to, ka tiesības tiek ievērotas. Tik izteikti arī vairāk priekšlikumu, piemēram, ka komisija varētu veikt iniciatīvas attiecībā uz tālāk izglītošanu. Īpaši izglītojot tos, kas strādā šajā sfērā, lai eh, būtu labāka informācija par kompetencēm, Tālāk mēs varētu padomāt arī par to, ka tiktu izveidot, izveidots īpaši atbalsta veids personām, un tas tiktu ierīkots uh, atsevišķās uh, ko, uh, komunās. Mēs cenšamies arī uz vietas izveidot tīklus, uh, kur arī vietējām iestādēm ir ļoti liela loma. Protams, bieži vien ir jāizglīto arī paši e, referenti, jo viņiem pašiem bieži trūkst pietiekams informācijas. Šeit mēs varētu mēģināt strādāt arī ar sadarboties ar universitātēm. Un tālāk mēs varētu vēl padomāt par Roberta Šumana ietveros, eh, projekta ietveros tālāk, tālāk darbību, lai parādītu, kādas sekas var būt šai hārtai un kādā veidā sadarbojas šie mehānismi. Varojiet labās proks šajā jomā var norādīt uz to, ka tika radīta jauna darba grupa, uh, Itālijas tīklam, Eurodirect, un šeit mums ir svarīga tieši šī tēma pamatiesības, un mēs cenšamies pēc iespējas labāk informēt pilsoņus. Kā jau vairāk kārt teicu, šeit runāja par vairākām Eiropas saimnības institūcijām un uh, reģionu komiteju, kurām būtu jāuzsāk dažādas, inici jāuzsāk dažādas iniciatīvas arī skolās. Uh, Šeit mēs varam runāt arī par pamatiesību hartas aptvērumu, kur var labi paskaidrot. Būtu svarīgi minēt dažādas piemērs. 2008. 2009. gadā arī šādi līdzīgi projekti notika. Var izstrādāt īpašas programmas un plānus, kur domāt tieši bērniem pārt esmu Reģio Emīlijas provinces priekšsēdētāju, mēs esam jau zinām pieredzi izdarījuši. Mēs cenšamies šeit izstrādāt dažādas izglītošanas programmas, lai ar tām uzrunātu gan bērns, gan skolotājs. Noslēgumā gribētu norādīt uz kādu svarīgu problēmu, kur jau gan izskanēja un kur esam konstatējuši. Un proti fakts, ka pamatiesība fa harta ir 60 gadu darba rezultāts. Tas ir uh, miera laiks Eiropā, ja neņemam vērā Balkānu krīzi. Tas ir laiks, kad publiskās izmaksas ir palielinājušās un arī pieauga Mēs zinām, ka turpmākajos 60 gados tā vēl uzlabosies, bet tas būs iespējams tikai tad, ja tuvākajos 10 gados daudz kas mainīsies daudzās valstīs. Pie tām pieder arī mana valsts, un tas attiecās uz visu Eiropu kopumā. Tas nozīmē, ka šis jautājums joprojām paliek atvērts. Mums jāapmainās ar labākajām praksēm, mums jāpadomā par to, kā mēs varam īstenot pamatiesības, kuras ir paredzētas hartā. Kā Mēs varam saskaņot to, kas iekļauts hartā ar jaunām tiesībām, kurām ir saistība ar ekonomisko krīzi, kā mēs varam noteikt galvenos sapīgākos jautājumus, galvenos punktus. Un kā mēs no jauna varam orientēt valstīs eh, labklājības līmeni. Domāju, ka tas, ko mēs šeit apspriežam, ir ļoti svarīgi attiecībā uz tiesībām. To mūsu darbu vajadzētu paplašināt. Uh, un mums jācenšas rast jaunas atbildes. Domāju, ka mums būs nepieciešams daudz spēku un kompetences, lai atrast vislabākās atbildes un aizstāvēt šo demokrātiju, kura varbūt attiecībā uz līdz šim, līdz šim paveikto vēl mainīsies. Paldies! Liels paldies, Mazinī kundze! Tagad došu vārdu Janam Hārdenam, kurš ir Eiropas ombuda ģenerālsekretārs. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs eh, sesijas eh, eh, galvenā tēma ir, kā jau minējāt, ir sadarbība starp dalību valstīm un starp nacionālo līmeni un Eiropas Savienības iestādēm. Ar jūsu atļauju Izmantošu divas no desmit minūtēm, kas tik piešķirtas manai runai, lai pāraudzītos atpakaļ uz iepriekšējās sarunu kārtas, jeb sēsijas rezultātiem, jo daļa no Eiropas ombuta darba, galvenā darba daļa ir saistīta ar sūdzībām pār Eiropas Savienības institūciju darbu. Pamatiesību hārta pārēdz, ka Eiropas Savienības pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem ir tiesības sūdzēties Eiropas ombudam par sliktu administrāciju Eiropas Savienības iestāžu darbā. Vienīgais izņēmums Eiropas Savienības starpā ir Eiropas Savienības tiesa, tās uh, tiesību uh, nodrošinātāja jomā Eiropas uh, ombuds nevar izskatīt eh, sūdzības pret eh, tiesu pret iestādēm dalībvalstīs, bet, kā vēlāk izskaidrošu, nacionālie un reģionālie tiesības ar to var ar Eiropas parlamenta uh, palīdzību. Ombuds ar vienu ir uzskatījis, ka slikta administrācija nozīmē uh, cilvēktiesību un pamatiesību neievērošanu. Kad pamatiesību harta tikt izsludināta 2000. gadā, ombuds tūlīt sāka to izmantot, eh, veicot izmeklējumus par sūdzībām pret Eiropas Savienības darbību, Eiropas Savienības iet, eh, iet, eh, iet, iestāžu darbību. Mēs tūlīt arī uh, pieņēmām institīvas pamatoties uz hartu, piemēram, attiecībā uz ierēģu vecumu diskrimināciju un izteikšanās brīvību. Tagad harta ir tāda paša, tāda paša juridiskās pilnvars kā līgumiem. Mēs pastāvīgi ņemam prātā hartu, ņemam vērā hartu mūsu izmeklējumos. Arī tajos gadienos, kad sūdzības neatsauc uz hartu. Man nav precīzu datu manā rīcībā, taču liels uh, sūdzību īpatsvars ir saistīts tieši ar hartas kompetenci. Vairums uh, noteikumu ir saistīti ar nediskrimināšanu, ar vidi, ar tiesībām uz pieeja dokumentiem un, protams, uz labu pārvaldību, kuru nodrošina 41. hartas pāns. Taču vairums sūdzību saistībā ar uh, hartas eh, nodrošinātām tiesībām patiesībā ir ārpus mūsu kompetences, jo tās ir pret dalībvalstu iestādēm. Tiesības ar, kas var nodarboties ar šādu veidu sūdzībām, ir nacionālie un reģionālie tiesības ar dalībvalstīs. Eiropas ombuds vai nu nosūta šādas sūdzības tālāk, vai arī eh, iesaka sūdzības iesniedzējiem, kur viņam būtu jāvēršas un tā tam arī vajadzētu būt. Subsidiritāte administrācija Eiropas Savienības eh, tiesību aktos arī ir sadarīga ar politiku subsidiritātei tiesību nodrošināšanā. Tāpēc tika izveidots Eiropas ombuda un dalībvalstu tiesību sārgu tīkls, lai to sauc par Eiropas ombuda tīklu, lai tādā veidā labāk kalpotu mūsu pilsoņiem. Uh, Sadarbībai šajā tīklā ir divi aspekti. Vispirms nodrošināt, ka sūdzības nonāk kompetentē ombudā, ja tiesības sarga pēc iespējas ātrāk. Otkārt, te ir runa par informācijas apmaiņu, lai uh, noteiktā iestāde varētu īstenot savu mandātu pēc iespējas efektīvāk. Viens no mehānismiem šajā sadarbībā parāds to, ka Eiropas ombuds var sniegt skaidrs atbildes pēc dalībvalsts ombuda lūguma eh, par konkrētiem kompetencēm. Atbildes, kas tiek saņemts, nav juridiski saistošas, tomēr tās var palīdzēt attiecīgajam tiesībsargam formulēt savu nostāju. Daudzas tie, eh, sūdzības mēs nosūtām tālāk komisijai, un komisija mums palīdz sagatavot attiecīgajam tiesībsargam atbilstoši atbild. Tātad mēs Eiropas Savienības līmenī sadarbojamies ar Eiropas komisiju, tādā veidā palīdzot nacionālajiem tiesību sargiem eh, risināt eh, tos jautājumus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Mums vēl nav bijušas nekādas sūdzības par Eiropas pamattiesību hartu. Uh, Tas būtu skaidrojums ar to, ka daudz nacionālie tiesības sargi ir guvuši lielāku pieredzi jautājumos par pamatiesībām un konstitucionālu tiesībām saskaņā ar eh, Eiropas pamatiesību konvenciju vai eh, eh, cilvēktiesību konvenciju nekā jautājumos ar kopējo, par kopējo lauksaimniecības politiku, kurā mēs saņemam sūdzības. Un tas ir saistīts ar manu galveno domu šodien, uz to jau atsaucās arī komisāre Redinga, vairums sūdzību ir saistītas ar konkrētām situācijām, kur cilvēks saskāries ar savu tiesību pārkāpumu un viņš grib rast tiesisku aizsardzību. Sūdzība iesniedzēja, iesniedzēja atsauc uz hartu, jo tie zina, ka tas ir Eiropas Savienības instruments, un tāpēc tie vērš pie Eiropas Savienības iestādes. Taču varumā gadījumā tie vienkārši grib rast tiesisku aizsardzību. Viņus patiesībā neinteresē, vai šī tiesiskā aizsardzība balsojas uz nacionālo konstitucionālo likumu vai uz uh, pamatiesību hartu vai uz Eiropas uh, cilvēktiesību konvenciju vai uz Arhu, Arhus konvenciju vai uz uh, invalīdu tiesību konvenciju. Viņiem tas nav svarīgi. Tad ko tas nozīmē attiecībā uz politiku? Manā skatījumā pirmā saka saistīts ar sabiedrības informētību par hartu. Sabiedrības informētības vair, vairošana ir svarīgs mērķis. Eirobarometra pētījumā, kuru mēs ar Eiropas parlamentu palīdzību īstenojuši šī gada sākumā, vairums, vairāk nekā puse no respondentiem atbildēja, ka viņu skatījumā vissvarīgākais Eiropas ombuda uzdevums ir informēt viņus par viņu tiesībām. Šis secinājums mums ir ļoti svarīgs, un mēs iekšējā uh, kontekstā domājam, kā atbildēt uz šo izvirzīto uzdevumu. Mēs vēlamies sadarboties ar Eiropas parlamentu komisiju un pamatiesību aģentūru, lai sniegtu attiecīgu atbildi. Tātad sabiedrības informētības palielināšana ir svarīgs mērķis, taču mēs nevaram sagaidīt, un ja mēs to sagaidīsim, tad mēs vilsimies, ja domāsim, ka līdz ar to samazināsies sūdzību skaits par uh, hartu, hartas, uh, par sūdzībām saistībā ar hartu gadījumos, ka tā patiesībā nav attiecinām. Otrais, uh, otrais secinājums ir tiesiskās aizsardzības ziņā esošā subsidiaritāte. Patiesībā Eiropas ombuds eh, saņem daudz sūdzību par nacionālo varas iestāžu darbību. Kā jau paskaidroju, mēs tās nosūtām uz kompetento tiesību sargu mūsu tīklā vai arī aicinām sūdzības iesniedzēju to nosūtīt attiecīgiem tiesību sargam. Man, cik man zināms, pēc manas pieredzes spriežot, uh, Tas ir, tā ir vienvirziena kustība. Man vēl nekad nav gadījies saskatīties situāciju, kad nacionālais ombuds pārsūta sūdzību Eiropas ombudam. Un tam par pamatu ir tas iemesls, ka, protams, netiek uh, Eiro, nacionālajie tiesības argi nesaņem sūdzības, kas uh, tās izanalizējot uh, izrādās ir Eiropas Savienības Eh, ir pret Eiropas Savienības iestādēm. Patiesībā būtu daudz labāk, ja sūdzību iesniedzējiem pirmā doma būtu vērsties pie nacionālajiem tiesību sargiem, nevis pie Eiropas ombuda. Tātad, lai drīzāk uh, mēs saņemtu pārsūtītas sūdzības, nevis otrādi. Šīs, uh, šīs izmaiņas nenotiks uh, viens dienas laikā taču tad, ja nebūs nekādu juridisku izmaiņu, tad eh, arī nekas neuzlabosies. Mums eh, te ir runa par sabiedrības informētību. Mēs esam pieņēmuši eh, paziņojumu, kas iekļauj atsauces uz Eiropas pamatiesību hartu un uz cilvēku tiesību hartu, cilvēku tiesībām tiesības sargu lomas ietvaros. Mēs pieņēmām arī uh, īpašu logos um, mūsu sadarbības tīklā, un kā norādīja Lokungs, mūsu galvenais uzdevums būtu patiesībā norādīt, kas ir pareizā iestāde, kas var izsināt pilsoņu sūdzību. Pēc divām nedēļām Nacionālajā ombudu tīkls noturēs savu sanāksmi, kas norisinās reiz divos gados Kopenhāgenā. Starp citu jautājumu starpā diskusijas skars e, tīkla attīstību, lai aizpildītu uh, plājas, kas pastāv starp Eiropas Savienības pilsoņiem un Eiropas Savienības iestādēm. Um, Mums būtu jāizvirza par mērķi sev tāda situācija, ka cilvēki pamatot jūtas pārliecināti par to, ka pastāv neatkarīgs, neatkarīga iestāde viņu dalībvalstīs, kas tām ļaus gūt savas tiesības, izmantot tiesības, ieskaitot arī pamatiesības, kas ir minētas hartā. Paldies! Many thanks for these very Liels paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Tagad dodu vārdu Alanam Milleram, kurš ir Skotijas cilvēktiesību komisijas priekšsādātājs un Eiropas valstu cilvēktiesību institūta grupas priekšsādātājs. Thank you very much. Um... Liels paldies, un es gribu pateikties Eiropas komisijai par to, ka Nacionālās cilvēktiesība institūcijas ir uzaicināts šodienas pasākumā. Es neatkārtošu to, ko teica mani kolēģi no citiem cilvēktiesību institūcijiem par lomu, jo es zinu, ka laika mums trūkst, jo šī ir arī pēdējā sesija, tāpēc runāšu pēc iespējas īsāk un tad varbūt es reizēm izteikšos pārāk vienkārši. Man tikai diži komentāri no Eiropas grupas par šo ļoti būtisko koncepciju par e, dalīto atbildību, ko Redingas kundze šodien teica, un es gribu aicināt e, skatīties plašāk uz šo kopīgo atbildību. Vispirms hartas, harta veicina vērtības, un to nevajag par zemu novērtēt. Tā ir globāla nozīme arī Eiropas Savienībā, bet es gribētu, lai mēs plašāk skatītos gan no interpretācijas un potenciālās hartas lomas Mēs negribam ierobežēties tikai pielietošanā, bet plašāk skatīties tā, ka harta ir daļa no jau esoša cilvēktiesība e, ietvara. Vairums, e, teiksim, Eiropas konvencija un Eiropas cilvēktiesība tiesa ņemot vērā, ka ir virzība uz to, ka Eiropas Savienība pievienosies Eiropas konvencijai, bet eh, vēl arī apvienoto nāciju pienākumi ir, ko ES eh, dalība valstis ir ratificējušas. Un tagad, eh, <clears throat> atgriežoties pie tā, kas šodien jau teikts, bija ārkārtīgi interesanti apmainīties ar idejām un pieredzi. Eh, daudzas reizes mēs teicām, ka jāmēģina risināt individa problēmas, ka viņi vēršas nepareizajās vietās. Ja mēs paraudzīsimies plašāk, tad mēs redzēsim, ka šo problēmu var risināt tādā veidā, kas būs efektīvāks. Uh, piemēram, plašāka pieeja pret paš, pašai hartai, tās interpretācijai un piemērošanai un potenciālai lomai nozīmē, ka varbūt tās nevienmēr ir nepareizās durvis, mm, izmantojot šo hartu, un mēs visi bažījāmies par uh, E, par incidentu, kuru Giltas kundze pieminēja šorie, šodien par um, Turcijas, Grieķijas uh, e, problēmām, tur, kur tiek aizturēti bēgļi. Un Ians jau teica, ka Eiropas e, ombudam tas būtu interesants jautājums. Bet no komisijas viedokļa raugoties, tas nav hartas jautājums. Bet plašāka pieeja nozīmē, ka dalība valstis Eiropas Savienībā nepam, nepamet novārtā esošos pienākums, kaut gan tagad ir plašāka a, m, mm, aizsardzība ārpus e, Eiropas Savienības. Šie te pienākumi nekur nepazūda, un dalību valstīm joprojām tās paliek, arī tad, kad tās iestājas Eiropas Savienībā gan paliek apvienoto nāciju, gan citas eh, tiesības. Cilvēku tiesības nevar salikt pa mazām kastītēm, nevar vienkārši pārvaldīt. Tās uh, caurauž visas politikas un prakses nacionālā, ģem, mm, re, vietējā un starptautiskā līmenī. Un pārāk eh, šaura pieeja pret hartu var tikai kaitēt. Mums vajag plašāku pieeju. Es negribu teikt, ka, ir, ka nav nekādu procedurālu problēmu, un eh, indivīdi vēršas eh, ar savu sūdzību, un eh, mēs gribam viņiem visiem palīdzēt. Un pieredze, kā to cilvēktiesību tiesas pieredze rāda, uh, E, tur ir daudz pieteikumu, kurus nevar pieņemt. Tas pats risinājums šai problēmai būtu tāpat kā runājot par hārtu, tas ir jautājums par subsidiaritāti, tās tā, hārtas ieviešana, konvencijas ieviešana nacionālā līmenī, kas ir ilgtspējīgs veids, kā risināt grūtības, ar to, ka ir daudz sūdzību, kuras varbūt būtu nododams citam. Kas attiec uz Eiropas grupu, mēs sadarbojamies ar ES, risinot šo problēmu. Piemēram, kolēģis Deshogens, e, viņš arī darbojas mūsu grupā, viņš iepriekš uzstājās par mājaslapu izveidošanu, par informēšanas kampaņām, par sūdzību apstrādi, e, novirzīšanu pareizā virzienā. Tā ir viena no daļām no nu, visa darba, ko mēs darām. Un mm, Eiropas padomē mēs arī mēģinām palīdzēt arī tiesā atvieglot viņu darbu slodzi. Tāpat laikā jāatzīst, ka ir arī plašāka kopaina nekā vienkārši sūdzība apstrāde. Un tur ir kopīga atbildība cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā. Mani satrieca komentāri šorīt no rīta, kas ļoti ļoti skaidri izteica bažas par, par apstākļiem, kādi ir Grieķijas aizturēšanas centros. Un tur ir uh, sistēmiskas problēmas. Tāpat laikā mēs zinām, ka plašāka aina ir tāda, ka uh, nodrošināt apstākļus centros, tas kaut ko izmaksā, izmaksā, bet tas ir jāsamaksā, jo e, nevar pakļaut cilvēkus tādiem degradējušiem apstākļiem. Un tomēr mēs zinām, ka notiek sarunas starp ES institūcijām un citiem ar Grieķijas valdību par e, taupības pasākumiem. Būtu interesanti uzzināt, Vai sarunu laikā vai tiek dota kaut kāda loma sekām, kas sekos pēc samazināšanas, eh, pēc tam vai Grieķija varēs izpildīt savus pienākumus? Un vai tad līdz ar to būtu samazināts šīs te sūdzības Briselē un Strasbūrā, tā kā šī tā aina par kopīgu atbildību un dalību valstis, mm, protams, ne, nedrīkst aizmirst savus pienākumus. Un praktiski ierosinājumi no manas puses, kas varētu būt kopīga atbildība starp ES un e, e mūsu NHRI grupas sadarbībā, kas attiec uz Eiropas grupu. NHRI spēlē unikālu lomu starp iedzīvotājiem, starp dalību valstīm, ar nacionālām iestādēm, reģionālām iestādēm, starptautiskām iestādēm. Un ES parlaments komisija dalību valstis var izveidot politiku, likumdošanu un praksi, lai nodrošinātu mm, to, ka tiek ievērotas cilvēku tiesības un individiem vairs nav jāmeklē tiesība aizsardzības līdzekļi. Agrīna prevencija, ja tā tiktu iekļauta likumdošanā, tad, kad tiek izstrādāti šie te likumi, uh, tad eh, tas, eh, tur mēs varam palīdzēt tieši no NHRI eh, puses. E, es, manuprāt, nopietni jāņem vērā šis te potenciāls. Par kopīgu atbildību runājot Eiropas Savienība, es domāju, ka mums jāpalielina uh, Eh, šis te vairāk jāinformē cilvēki par to, ko NHRI var spēlēt Eiropas Savienības kontekstā, kā tās var palīdzēt. Eh, dažas dienas es biju Turcijā un tur es strādāju ar Nacionālo asambleju, ar Turcijas valdību, nevalstiskajām organizācijām, juristiem, lai palīdzētu izveidot noteikti eh, kategoriju, kas nodarbotos ar šādiem cilvēktiesību pārkāpumiem Turcijā. Tur ir noticis liels progress, un tas tā ir daļa no e, Turcijas pievienošanās Eiropas Savienībai procesā. Viņi īpaši domā par cilvēktiesību aizsardzību. Un Eiropas Savienībai patiešām ir liels kauns, e, ka ir tāda situācija, ka tie, kas ir Turcijā, kuri nemaz negrib veidot šādu cilvēktiesību institūciju, nu, dara tā, ka viņi rāda pirkstu uz Eiropas Savienību, un viņi saka, bet pus, vairāk kā pusē, apmēram pusē dalību valstu nav šādas institūcijas. Un Mums vajag pacelt šo te latiņu Eiropas Savienībā. Un mēs nevaram neko viņiem pateikt, jo viņi pilnīgi pareizi saka. Reizēm eh, Turcijā cilvēki nemaz negrib tā veicināt cilvēku tiesības, eh, bet tomēr viņi to dara, bet uh, Ehm, pati harta ietver šo, šīs te vērtības, un tā ir globāla vērtība pašā Eiropas Savienībā. Fakts, ka mums nav plašākas atzinības ehm, hartas lomai un praktiski dalību valstis stiprina šis te NHRI uh, Eh, nepietiekoši stiprinam NHR, tas ir steidzam jārisina. Mums šeit bija no Grieķijas komisijas ehm, pārstāvta pirmīt, manuprāt, viņi ir prom. Vai jūs zināt, kāds ir budžets Eiropas cilvēktiesību komisijā? 100 tūkstoši eiro. Un mēs zinām, cik liela uzdevuma ir Grieķijai. Tas nav pieņemami. Un pat ar šiem līdzekļi, šie līdzekļi nav drošībā, jo tiek uzspiesti Grieķijai taupības pasākumi. Tā ir realitāte un tā ir kopīga atbildība. Mēs eh, visi kā grupa un Eiropas Savienība var savstarpēji mm, izdevīgā veidā sadarboties. Tas saskan ar praktisko hartas pielietojumu, informēšanu par hartu un tās potenciālu Eh, es ceru, ka mēs izveidosim ciešāku saini starp ES un Eiropas grupas šā pamata. Paldies! Merci beaucoup pour cette. Euh... Liels paldies par šo ļoti konstruktīvo prezentāciju. Un es jau tagad varu sacīt, ka mēs atbalstām mērķi pas, padziļināt dialogu starp Eiropas Nacionālo humā, e, cilvēktiesību institūtu grupu un komisiju. Tagad dodu vārdu Tamašam Kadaram, kurš ir Eiropas um, sekretariāts Eiropas uh, līdztiesības uh, organizāciju apvienībā. Equity ir uh, asociācija, kurā ir 43 uh, šādas um, iestādes no 23 dalību valstīm. Uh, tās uh, balstās uz uh, reiz direktīvu un divu dzimumu direktīvu. Šie institūti ir ļoti īpašā stāvoklī, ņemot vērā viņu pilnvars no tās ir pa daļai uh, valsts administrācijas ietvaros, taču tās ir arī it kā neatkarīgs no valdības un pilsoniskās sabiedrības. Uh, Tātad eh, mēs ņemot vērā direktīvu sniedzam eh, neatkarīgu atbalstu uh, upuriem, un tas ir īpaši svarīgs, kad runa par pamatiesībām. Bet mūsu loma ir arī apmainoties ar informāciju ar Eiropas Savienības uh, iestādēm. Šī loma ir arī minēta direktīvās. Tātad mēs esam savā Uh, veida sadarbības partneris, lai šīs Eiropas Savienības iestādes varētu nodrošināt pietiekoši augstu aizsardzības līmeni. Mēs arī veicinām labās prakses paraugu un paraugus un sniedzam rekomendācijas valdībām. Mūsu locekļu vidū ir ļoti uh, atšķirīgs, uh, atšķirīgi locekļi. Uh, apmēram viena ceturdaļa no mūsu locekļiem ir arī Nacionālajie cilvēktiesība institūti. Un ir zināmi paraugi. Es nezinu, vai jūs tos varētu saukt par, eh, par, eh, par tendencēm, ka dalībvalstis eh, mēģina nodrošināt līdztiesību. Uh, bet e, ir arī, paņemsit lomu, kā Nīderlandā, piemēram, pastāv divi atšķirīgi līdztiesības organizācija tipi. Protams, varētu sadalīt vēl sīkāk. Te ir dažādi, varētu runāt par to, kā sūdzības tiek izskatītas. Mums ir organizācijas, kas ir savu veidu tiesu iestādes, kas saņem sūdzības un tās e, patiešo tās, tās izskata un tad uh, eh, izdara sesnēms, kas nav juridiski saistoši. Tad arī savu veidu uh, tālāk virzošas iestādes, to lomu ir atšķirīgi. Viņi iestājas galvenokārt par līdztiesību labo praksi, informētības vairošanu, bet arī galvenokārt juridiska palīdzība, atbalsts diskriminācijas eh, upuriem. Tādēļ šīs organizācijas sniedz atbalstu upuriem savā ziņā uh, inform, par informētību rūpējas un arī par uh, labākās prakses paraugu izplatīšanu, arī šīs uh, iestādes, kas ir tuvināts tiesu iestādēm. Svarīgi ir norādīt uz to, ka pat laban ir identificējumi trūkumi Eiropas Savienības sistēmā, jo direktīvas, kuras pieminēju, tikai pieprasa izveidot nacionālos līdztiesības iestādes uh, ēt, attiecībā uz etnisko piedarību, dzimumu piedarību, bet tur ne, nekas nav detalizēti pateikts par šo iestāžu uh, pilnvarām un mandātu. Līdz ar to pastāv, zināms, trūkums tiesību aktos aizstāvot uh, cilvēku tiesību. Kaut arī dažās dalībvalstīs jau ir attīstīts spēc solis uz priekšu un tāšu nodrošina plašāku aizsardzību Miller kungs arī norādīja uz šo jautājumu finansējums. Tā ir problēma daudzām līdzsiesības iestādēm ar nacionāliem cilvēktiesību institūtiem. Hmm, es domāju, mums būtu nepieciešami eh, skaidri un vēlams juridiski saistoši standarti eh, šīm iestādēm. Un tur arī būtu norādīta neatkarības eh, būtu norādīti neatkarības līmenis un kādiem standartiem jāatbilst šīm iestādēm, lai tās varētu nodrošināt pietiekoši augstu aizsardzības līmeni Eiropas Savienības pilsoņiem. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums, kuru pieminēja Batlera kungs no pamatiesība aģentūras, bet arī no citas puses, ir svarīgs jautājums viņš sacīja, ka vispirms mums nepieciešams, lai pilsoņi vispār zina, ka durvis pastāv, pirms viņš sā, viņi sāk pie kādām durvīm klaudzināt. Mēs varam tikai atbalstīt šo viedokli. Protams, mēs zinām no pētījumiem, ka cilvēki nezina par līdztiesības iestādēm, bet ne tikai par tām, viņi vispār nezina par citiem tiesību aizsardzību līdzekļiem, kas viņiem būtu izmantojami, un Tas eh, ir saistīts ar to, ka cilvēki neapzinās savas tiesības, kā, un arī ar to kultūru, ka cilvēki nesūdzas, kad viņi zina, ka viņu tiesības ir pārkāptas vai nu tāpēc, ka cilvēki neuztic valsts iestādēm, neuztic sistēmai, vai arī nedomā, ka tas kaut ko mainītu. Un, protams, pastāv vēl lielākas grūtības, īpaši neaizsargātām grupām ar lesbietēm, eh, homoseksuāli, transseksuāļiem vai arī romu pārs, tautas pārstāvjiem. Mūsu iestādēm ir daudz aktivitāšu, taču mēs neesam sūdzību mekā, mehānismus kā tāds. Mēs esam ir ap, apvienojoša organizācija, mums ir paši neliels sekretariāts pat Briselē. Mēs cenšamies stiprināt mūsu uh, locekļu kapacitāti, lai viņi varētu labāk izskatīt, efektīvāk izskatīt sūdzības par diskrimināciju. Mums ir apmācības programmas, mums ir darba grupas semināri. Mēs jo īpaši pievēršam uzmanību komunikācijas aktivitātēm, kādas līdztiesības iestādes varētu izvērst, lai informētu pilsoņus par viņu rīcībā esošajām iespējām. Un mm, tas sasauc ar to, ko jūs sacījāt, ka cilvēkiem vienkārši nav informācijas. Tātad vispirms mums jāsniedz viņiem ir informācija, un pēc tam iespējams viņi varēs eh, sākt uzticēties sistēmai un nāks pie mums ar savām sūdzībām. Protams, Ekvinet sadarbojas ar visām iesaistītām pusēm Eiropas līmenī, Eiropas iestādes uh, iestādes, Eiropas padome, Eiropas uh, Nacionālo cilvēktiesību institūtu grupu, cilvēku, uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un tā tālāk. Mēs esam uh, ierosinājuši, lai mūsu biedri sadarbojas ar visām iesaistītām pusēm nacionāla līmenī, un šī sadarbība nacionāla līmenī ir tāda, ka pēc mūsu pieredzes tās tā novad pie labākas dažādu iesaistīto pušu pilnvaru un mandātu izpratnes. Un līdz ar to cilvēki labāk saprot, ko katra iestāde var darīt, kā tā tie var palīdzēt. Un cerams, ka tas vainagosies ar līganu pašsaprotamu sūdzību pārsūtīšanas struktūru Cilvēki bieži vien nepazīst dažādās organizācijas, vai viņi pazīst vienu un nezinu, kādas ir citas iestādes pilnvaras. Tā tad vispirms mums jārosina diskusijas par to, lai cilvēki zinātu, ko, ar ko citas iestādes nodarbojas, un tad varēs pārsūtīt, tās iestādes varēs pārsūtīt mm, sūdzības mm, uz to iestādi, gan patiesībā ir mandāts, kas nebija pirmajai iestādē. Es minēju, ka ekvinēta sekretāra saņem pavisam nelielu sūdzību skaitu par pamatiesībām, cilvēktiesībām. Un tā kā mēs nevaram tās izskatīt, tad eh, tas, ko mēs varam darīt, ir informēt eh, sūdzību iesniedzējus un ierosināt viņiem pārsūtīt savu sūdzības uz nacionālajiem iestādēm. Un tas būtībā ir ekvinēt darbības kodols. Mēs esam tāds kā ceļš uz visiem nacionāliem līdztiesības organismiem. Mēs saņemam sūdzības, taču mēs arī rīkojamies līdzīgi Eiropas institūciju iestādē, iestāžu interesēs. Protams, mēs uh, vēlamies veicināt sadarbību ar visām Eiropas Savienības iestādēm un uh, tiesību sargiem un uh, cilvēktiesību uh, institūtiem. Paldies, turpina priekšstādātājs dodu vārdu, ja kāds vēlas izteikties no zāles, lūdzu. Thank you, good afternoon. Labdien, sveicināt! Es esmu Šanēls Kērnīs no Lībe grupas darbojas reģionu, grup, reģionu komitejā, bet pārstāv arī Spānijas liberālu partiju. Es gribu reaģēt uz Hārdenkunga teikto par to, es sap, ka viņš gribētu, lai pilsoņi vi, vispirms vēršas nacionālajās institūcijās kad viņi sazinās ar Eiropas institūcijām vispirms. Un nu, jūs teicāt, ka drīzāk ir prezentācijas un uztvers problēmas. Es domāju, ka tur iztrūkst viens elements. Daļa no iemesla, kāpēc jo īpaši Spānijā daudzi cilvēki vēršas pie, vispirms pie Eiropas līmeņa iestādēm tas, ka viņiem trūks ticības nacionālajām institūcijām. Šāda te neticība var nākt valodas problēmu dēļ, vai arī tāpēc, ka pieņemsim tie ir ēs pilsoņi, kas pārcēlušies uz citu valsti, varbūt ir lēni tiesu procesi, vai arī tāpēc, ka institūcija ir vāja, piemēram, Spānijā ir reģionālais tiesību sargs, kurš tagad tiek likvidēts. Un daudzi cilvēki uzskata, ka tam ir politiski iemesli. Baidos, ka īstenībā es, protams, atzīstu, ka jūs no reģionālā līmeņa neko daudz nevarat no, izdarīt, lai būtu ticība uh, Diz vai Eiropas līmenī var kaut ko izdarīt, lai būtu ticība nacionālām institūcijām, bet kamēr tāda situācija turpināsies, jūs turpināsiet saņemt vēstules un sūdzības no cilvēkiem, kuri vispirms vēršas pie jums, nevis uh, nacionālajās iestādēs. Vairs. Paldies, kas vēl vēlas izteikties jautā priekšsēdētājs. Ah, jā, please. La, I, I represent, yo... Es pārstāvu Spānijas asociāciju, kas aizstāv tos cilvēkus, kurus, kuriem ir saskara ar Spānijas piekrastes likumu. Esmu speciāli ieradusies no Spānijas šeit un varu jums teikt, ka, ja nemaldos, tad radies tāds iespējas, ka jūs mums paskaidrojāt, ka Eiropas institūcijas nepalīdzēs Spānijas pilsoņiem, ne Spānijas pilsoņiem, ne citiem, kas dzīvo Spānijā. Tas attiecās uz privāto īpašumu. Tas ir vienas no pamatiesībām. Un šī likuma piemērošana nedrīkst skart Eiropas likumus. Ja runājam par privātu īpašumu, kurš tiek konfiscēts, bet šis īpašums tika iegūts leģitīmi, un ja tas neprovicē nekādu juridisku nedrošību, tad gribu teikt, ka ir cilvēki, kuri ir ieguvuši sev kādu īpašumu, pamatoties uz, uz likumu, kas pastāvēja, un tagad tiek izdots cits likums un tiek piemērots, un tad izskanīt, ka tā nebūtu Eiropas Savienības kompetence. Kāpēc tad vispār tika pārakstīts Lisabonas līgums, ja tas tagad nav saistošs? Kāpēc tad mēs to parakstījām, ja tas tagad it kā nav saistošs? Vai atbilstošie noteikumi netiks pielāgoti Lisabonas līgumam? Kāpēc tad mums viņš vispār ir? Un kāpēc mums vispār ir pamatiesību hārta, ja parakstītāja valstis nav spiestas turēties pie šiem noteikumiem? Vai mēs esam Eiropas pilsoņi Spānijā vai nesam? y tengo la sensación de que yo he venido Jā, tas bija tas, ko vēlējos šeit pastāstīt. Un, um, esmu īpaši šeit ieradusies, un jūs man tagad sakāt, ka man nevajag vērsties pie Eiropas iestādēm. Man tas jādara vispirms, tas man jādara vispirms Spānijā, un es taču to daru jau 15 gadu laikā. Es vienmēr devos uz tiesām, un vienmēr es zaudēju. 98% no visām lietām, kam saistība ar piekrastes likumu, tur eh, pieprasītājs zaudē, un tas taču nenozīmē, ka, ka šīs tiesības nav taisnības. taisnīgas. Mums kaut kas te ir jādara, mums jāprasa skaidrība no Spānijas puses. Es jau vērsos arī pie lūgumrakstu komitejas. Tur mūs ar sāprātni uzklausīja tomēr Spānijas valdība uzjautrinās par šo lūgumrakstu komiteju un neņem to nopietni. Atbildes tiek sūtīts atpakaļ kuras atsaucās uz kaut kādiem tiesu nolēmumiem. Un tā nav nejaušība, kad tiek norādīts uz pretrunīgām lietām, vai jums tas neliekas dīvaini, ka šis likums tiek piemērots ar atpakaļiešu datumu, ka nepastāv nekāda tiesiskā drošība, ka ēkas var konfiscēt, nesamaksājot kompensācijas, vai tas nerunā pretī Eiropas tiesībām? Paldies! Merci. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Vai vēl kāds vēlas izteikties no zāles? Avant, oui. so, uh, yeah, to... Es tikai gribu turpināt pie tā, ko teica Alans. Es pilnībā atbalstu visu viņu komentārus, un mans jautājums ir, saskana arī ar to, ko Tomas teica par tā, vienlīdzības iestāžu darbu par cilvēktiesību institūcijām. Mans jautājums ir, ko Eiropas komisija darīs, lai risinās dažus no Alan uzdotajiem jautājumiem? Uh, Viens bija mm, tātad NHRI iestāžu skaits dalību valstīs, jo ir valsts, kurās šādu nav institūciju vai tās ir ļoti vājas, mm, ar vājām pilnvarām. Un tās pat nepie, neietilpt uz Z kategorijā. Un vēl saistīts jautājums, vai komisija plāno kaut ko līdzīgu Parīzes principiem attiecībā uz vientiesības iestādēm. Vai tas ir jūsu skatījumā kaut kas atsevišķs, vai arī pēc būtības tur būtu līdzīgi principi? Merci. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Ja citu jautājumu nav, tad es vispirms gribētu reaģēt uz nesen uzdotē jautājumu par Laido Kosta piekrastes likumu. Skaidrs, ka šī semināra mērķis bija un ir labāk saprast to, ko mēs varam darīt, kā mēs varam izmantot sadarbību, lai pamatiesību hartā esošās tiesības būtu labāk īstenojams. Tā, protams, ir mūsu kopīga atbildība. Tajā ir iesaistītas gan nacionālās iestādes, gan reģionālās iestādes, gan Eiropas Savienības iestādes. Protams, tas viss ir jātīsta saskaņā ar iestāžu sistēmu, iedibina Lisabonas līgums juridisko institucionālo kompetenci sadalījumu starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību. Tas ir pilnvaru piešķiršanas princips, kuru izvirza Lisabonas līgums. Taču jautājums ir tieši par to, kā mēs varētu veicināt šo dialogu starp ES līmeni un dalībvalsts līmeni, lai labāk nodrošinātu pamatiesību hartā iekļautās iekļautu tiesību īstenošanu. Mērķis nav skatīt katru gadījumu atsevišķi, bet secināt, kā mēs varētu uh, īstenot šo dialogu, lai veicināt sadarbību ar mērķi palīdzēt pilsoņiem. Tas ir šodienas mērķis. Nu, un tagad ir acīm redzams, ka ir sarežģītas, juridiski sarežģītas situācijas. Tā ir Leide Kosta piekrastes likuma gadījumā Spānijā. Tā ir sarežģīta situācija. Un te nav runa par to, ka netiek uh, ņemta vērā pamatiesības, pam, netiek ņemts vērā pamatiesības, tiesības īpašumu, bet te ir jautājums par kompetencēm. Vai tā būtu Strasbūras tiesas vai Eiropas parlamenta lūguma rakstu komitejas vai Eiropas Savienības ties, tiesas uh, piekritībā. Neatkarīgi no tā šīs pamatiesības pastāv. Eh, mēs esam tādā tiesību sistēmā, kas sadala, eh, piešķir kompetenci dažādām iestādēm. Es nezinu, kāda ir, kāds ir jūsu konkrētais gadījums, bet es zinu, ka šī, šis kompetences sadalījums ir jāņem vērā. Te ir zināma loma reģionālam, nacionālam, Eiropas Savienības līmenim vai Eiropas padomas līmenim. Jautājums ir par to, kā mēs varam sadarboties tā vietā, lai paliktu pie sava statiskā līmeņa, ak, nē, tā nav tā, tās nav manas kompetences, tas ir kāda cita pārziņā. Mums ir jāveicina sadarbība, lai pārvarētu šo tīri juridisko likumu lasījumu, lai tādā veidā varētu palīdzēt pilsoņiem. Tādā veidā es paskaidroju mūsdien, šodien semināra mērķi. Mēs gribam veicināt dialogu, lai uzlabotu situāciju mūsu pilsoņu interesēs, to pilsoņu interesēs, kuri saskars ar grūtībām. Es domāju, jūs gribētu izteikties, lūdzu, vārds jums. Es gribu vēl izteikties tas, ko mēs atklājām, skatot tik daudz lūguma rakstus. Es gribu pievērst eh, tātad uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Viņi no Eiropas Savienības gaida daudz vairāk nekā mēs spējam dot. Eiropas parlamenta deputāti vēlas, lai Eiropa būtu spēcīgāka, lai tā labāk varētu reaģēt uz bažām, ko izsaka pilsoņi, bet līgums ietvars, kurā mēs strādājam, ir tāds, kāds ir, un īsā termiņā mēs neko nevaram izmainīt bet pilsoņi, jo vairāk viņi izteiksies, jo spēcīgāk kļūs viņu balss, un viņi varēs panākt pārmaiņas, panākt situāciju, kad viņi tiks uh, uzklausīti institūcijās daudz ātrāk. No lūguma raksta komisijas, komitejas viedokļa raugoties, ja vai, vai tur ir kaut kādas struktūras, institūcijas nacionālā līmenī, uh, tās nepalīdz pilsoņiem, un tāpēc viņi vēršas pie mums. Varbūt viņi gaida par daudz, varbūt nepamatots ir viņu cerības, bet vismaz, kad viņi vēršas lūgumraksta komitejā, viņi tiek uztverti nopietni, uh, Un nevar pavicināt burvinojiņu un pateikt, ka ir noteikumi un noteikumi un uh, li likumi. Mums jāstrādā struktūrā, un tāpēc tas ir politisks process, kurā mēs darbojamies, risino, mēģinot risināt cilvēktiesību jautājumus ar nacionālām valdībām, ministrijām, reģionālām mm, pārvaldēm. Mēs uh, ejam dažādos līmeņos, strādājam dažādām institūcijām, Mēs eh, ar reģionāliem, nacionāliem parlamentiem mēģinam panākt risinājumus. Šis ir smags process, jo reizēm nav tik viegli novilkt robežas, bet nevar izvairīties eh, no mūsu apņemšanās komitejā darboties, jo mūsu darbs daudz ko nozīmē pilsoņiem. Uh, Mēs nevaram to atstāt uh, nacionālā kompetencē, tas nevienmēr ir iespējams, bet mums vajag stiprināt saiknes starp organizācijām, kas šodien te ir pārstāvēt starp ES un institūcijām, lai atrisinātu tādas problēmas, ka, par kurām runā lūguma rakstu iesniedzēji. Šonadēļ, piemēram, mēs runājām par LGBT lūguma rakstiem um, komitejā. Uh, Bija ļoti interesants sarunas ar polijas eh, tiesību sārdzi, jo tur eh, notika reāls darbs, un tagad eh, šādi pāri polijā var ehm, panākt, saņemt certifikāts par civil status. Neredzīgie, neredzīgo cilvēku apvienība ieradās arī šonadēļ Eiropai ir jāstrādā, jāpalīdz cilvēkiem, kuri kaut kādā ziņā cieši, un viņu mums jāraugās, lai viņu tiesības uz uh, to, ka viņi varētu lasīt grāmatas, ka tas tiek piepildīts. Digi Market, piemēram, uh, tika pieaicināts un Digi Justice pārstāv bija klāt, uh, lai mm, panāktu to, ka harta un pārstāvi no ģenerāla direktorāta pārstāvi faktiski neko nevarēja pateikt. Un tas mums ir jāizmaina. Pašas institūcijas, pilsoņu uztvere, tām vajadzētu uzņemties atbildību par hartu. Uh, Un tāpēc tam šis seminārs tieši ir domāts, lai skaidri pateiktu, ka dalībvalstis un institūcijas ir spiestas strādāt kopā, lai pilsoņu cerības tiku piepildīts un lai mēs atrastu pareizos ceļus kopā ar cilvēku tiesību asociācijām. Tas ir jautājums eh, par to, ka daudzi pilsoņi grib vairāk Eiropas. Jā, uzticības trūkst. Uh, Un eh, Es nedomāju, ka varētu teikt, ka šī neusticība būtu samazinājusies reģionālā, nacionālā līmenī. Jādara vairāk, lai palīdzētu pilsoņiem. David, uh, Paldies, Dāvid, Ienet. Es domāju, daži jautājumi jāadresētu jums. Thank you for, for giving me the floor. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Jums ir pilnīga taisnība. Uzticēšanās ir būtiski svarīga. Un uh, savas prezentācijas beigās es sacīju, ka es vēlētos piedzīvot tādu situāciju, ka cilvēki jūtas pārliecināti, pamatot pārliecināti, ka pastāv neatkarīga, objektīva organizācija iestāde viņu, iestā, viņu dalībvalstī, kas aizsargā pilsoņu tiesības. Jūs sacījāt, ka mēs nevaram daudz darīt Eiropas Savienības līmenī. Es par to neesmu gluži pārliecināts. Es šeit runāju tikai par ombuda darbu. Tas tika izskaidrots diezgan skaidri. Um, lūgumraksti ir pavisam cita lieta, te ir runa par politiku vairāk, Eiropas, eh, savien, Eiropas parlaments ir demokrātiski ievēlēta iestāde. Un, protams, ka mēs vēlamies demokrātiju visos Eiropas Savienības līmeņos. Bet es runāju par ombudu, jeb tiesību sargu pasauli, un tas ir nedaudz atšķirīgi. Bet Eiropas līmenī mūsu izveidotais tīkls pārēc arī zināma veida, ja tā varētu sacīt, kopīgo kultūru, ko īsti nozīmē uh, būt par tiesību sargu Bodīs kungs, kurš bija šeit no rīta, viņš pamets tagad zāli. Es uh, viņu uzklausīju pirms pāris nedēļām Ženēvā pie apaļā galda diskusijām, un tur viņš atsaucās uz pārīzes princi principiem, kā jūs varat būt neatkarīgs, tad, ja jūs ieceļ amatā republikas prezidents Un viņš atbildē sacīja, tāpēc, ka ir pateicības pienākums. Neatkarība nav tikai tas, kas ir rakstīts tekstā, bet ir arī uh, domāšanas veids. Es dzirdēju, ka Dānijas tiesības sargs sacīja, ka tiesības sargs, kuram nav problēmu ar valdību vai dažkārt pat ar parlamentu, uh, patiesībā neveic savu darbu atbilstoši saviem uzdevumiem. Sanākot kopā regulāri, izveidojot šo tīklu, kur skan šāda veida idejas, mēs nodrošinām savu veidu tiesību sargu kopīgo kultūru, un tā ir vērsta uz to, lai izveidotu šo uzticības gaisotni, kas ir nepieciešama. Paldies! Paldies, Tomaš, lūdzu! Jā, arī es gribētu atgriezties pie šī jautājuma, taču iespējams nedaudz pesimistiskāk nekā Hardenkungs. Mans jautājums ir tāds, kā mēs varam sagaidīt, ka pilsoņi uzticētos līdztiesības iestādēm, nacionāliem cilvēktiesību iestādēm vai ombudiem, tad ja viņi neredz atbalstu vietējā līmenī, tad viņiem tad viņiem šķiet, ka nav nekādas jēgas iestāties par cilvēku tiesībām. Tātad vispirms šīm iestādēm ir jābūt pietiekuši lielajam finansējumam, un tām ir arī jābūt politiski atbalstītām. Runājot par šo iestāžu neatkarību, tikai tad, ja viņiem šī neatkarība ir, tās varēs sniegt attiecīgu atbalstu cilvēku tiesību pārkāpumu upuriem. Un tikai tad E, Eiropas Savienības līmenis ir labs veids, kā iziet no pierastajiem rāmjiem. Un tāpēc mums ir šis cilvēku tiesību institūtu tīkls. Jautājums ir par to, kā mēs varētu sasniegt uh, Um, vismazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas, kā varētu panākt viņu uzticēšanos. Tā mums, piemēram, ir diskusija grupas ar Roma tautību pārstāvjiem. Un um, tādā veidā tad mēs vēlamies nodrošināt, ka cilvēki vispār vēlas ar mums runāt. Paldies! Liels paldies! Turpin priekšsādātājs, diemžēl mums būs jābeidz šis seminārs. Nobeigumā gribētu sacīt, ka tas bija tikai sākums. Cik man zinām, šī bija pirmā reize, kad mūsu vidū bija vienlaikus nacionālā līmeņa varas iestādes, Eiropas Savienības līmeņa iestādes un arī akadēmiķi. Pirmā, pirmais seminārs, pirmā sadaļa eh, bija vispārīgāk, un tur izteicās arī akadēmiķi. Un es uzskatu, ka šīs sasaistīšana dažādu iesaistīto pušu savešana kopā ir pareizais ceļš pretim izējai, kas mums tad nodrošinātu izstrādāt tādu kultūru, kas nodrošinātu pamatiesību ievērošanu. Protams, mums ir jābruņojas ar pacietību, un tomēr es uzskatu, ka šis seminārs norāda uz to, ka mums ir kopīgas intereses Mums, jums ir kopīgs intereses, mums jāatrod risinājumi kopā un jāizmanto mūsu viskopīgā pieredze. Tātad darāmā vēl ir daudz. Šo procesu, šo dialogu mēs turpināsim, šo svarīgo procesu ar lūgumrakstu komiteju, bet ar visām iesaistītām pusēm. Tā tad būtu daudz līmeņu pieeja. Un tā mēs varēsim nodrošināt labu politiku pamatiesību jomā. Liels paldies, ka bijāt ar mums šodien. Jums ir mūsu kontaktinformācija. Un pieņemiet to kā uzaicinājumu uzdot mums jautājumus, uzturēt kontakts ar mums, jo jūs mums arī esat vajadzīgi. Paldies!